Małe opóźnienie jest celowe. Labdien, kolēģi! Lūdzu, ieņemiet vietas. Mēs tā ar nolūkte drusku pakavējamies, lai eh, komisāram būtu nedaudz laika attālpai. Šodien ir bijis grūta diena un vēlamies, lai komisārs var apkopot spēkus. Ja nevienam nav komentāru par darba kārtības projektu, tad uzskatīsim to par e, pieņemtu. E, notiek e, šī sēdes straumēšana. Protokola apstiprināšana sanāksmē mums notiks 6. un 9. novembrī. Domāju, ka varam apstiprināt. Un šīs dienas galvenais darba kārtības jautājums, es sveicu mūsu vidū komisāru Hoganu, kurš iepazīstinās mūs ar eh, komisijas paziņojumu par pārtiks un lauksaimniecības nākotni. Mēs jau kādu laiku runājam par šo te eh, dokumentu, eh, mums ir bijusi vesels uh, pasākumu kopums, uzklausīšanas, apspriešanas, un mēs tiešām arī daudz um, esam gaidījuši uh, no šī paziņojuma, arī lauksaimnieki to ar nepacietību gaidīja, kā arī patērētāji. Un jūs varbūt arī zināt, ka komisijas paziņojums šorīt tika pieņemts. Un kas attiecas uz turpmākajiem soļiem, e, es neiedziļināšos detaļās, bet teikšu tikai sekojošo. Pēc komisijas prezentācijas došu vārdu koordinatoriem Pēc tam komisāra kungs varēs atbildēt uz eh, koordinātoru komentāriem un jautājumiem, un tad mums būs arī nedaudz laika citiem deputātiem uzdot jautājumus. Mums nebūs pārāk daudz laika, bet laiks tomēr būs, un tādēļ bez liekas kavēšanās arī tūlīt dodu vārdu eh, komisāram. Paldies, priekšsēdētāji un cienījamie deputāti, man ir prieks šeit būt ar jums, eh, un iepazīstināt jūs ar komisijas paziņojumu par pārtiks un lauksaimniecības nākotni, kas komisijā tika pieņemts šodien. Padomei e, tas tiks pretendēts e, padomas sēdē decembrī. Es zinu, ka ir veiktas visdažādākās KLP reformas, īpaši reforma 2013. E, gadā, un daudz varētu teikt, nu mēs jau to visu esam redzējuši. Bet šī ir ceļu karte. Eh, Mm, laikposmā pēc 20. gada, un tā drīzāk ir evolūcija, nevis revolūcija. Jo pārmaiņas eh, mēs cērām palīdzēs eh, lauksaimniekiem, palīdzēs sabiedrībai kopumā. Kad pirmoreiz tikos ar šo komiteju oktobrī 2014. gadā, mēs daudz runājam par vienkāršošanu. Kopš tā laika uh, Mums ir gandrīz trīs uh, gadu pieredze īstenojot politiku, un tāpēc mums ir labāka izpratne par to, cik tā sarežģīta. Mums ir arī priekšstats par to, kas strādā, un uh, arī par to, kas nedarbojas. Esam piedzīvojuši arī grūtības dažos lauksainīcas produktu tirgu, tirgos, īpaši piena sektorā, augļu dārzeņu sektorā un cūgaļu sektorā. Un varbūt jūs atceraties, kā mēs eh, esam piešķīruši 1,5 miljardus eiro, lai pārvarētu dažādās eh, krīzes kopš 14. Eh, gada. Šim, mm, šai palīdzībai ir bijusi pozitīvs efekts tirgū, un tas ir palīdzējis, protams, zināmā mērā, bet tas nav ilgspējīgs risinājums. Mums ir jāizveido ilgspējīgi būtisks um, lauksaimniecības sektors, lai cilvēki tajā varētu justies droši. Mēs visi piekrītam, ka KLP ir veiksmes stāsts Eiropas Savienībā. Šobrīd KLP ir tikpat svarīga, cik tā bija uh, 62. gadā. Kaut gan izaicinājumi un pat lauksaimnieciskā ražošana ir ļoti izmainījusies kopš tā laika. Uh, Un eh, politiku spēja eh, pielāgoties apmainīgiem apstākļiem ir nodrošinājusi politikas eh, panākums. Šobrīd šī politika attīstās tālāk, lai varētu risināt pašreizējos izaicinājumus un nākotnes izaicinājumus. Mums notika publiskās konsultācijas šī gada sākumā un pāri par 300 tūkstošiem cilvēku piedalījās. Un, uh, Mēs saņēmām arī 5400 eh, pieteikumus no uh, zemniekiem, un jāsaka, ka konsultācija procesā tiek piedalījās eh, sacīja, ka viņi atbalsta tiešo atbalstu tam darbam, ko viņi veic, un tas garantē sav, savukārt pārtiks apgādes drošumu. Uh, Viņa arī uzskata, ka KLP varētu darīt vairāk eh, vides labā un eh, apkarojot klimata pārmaiņas. Ir jāraugās arī uz progresu, eh, ko esam panākuši vienkāršojot tiesību aktus, nemainot mūsu pamattiesību aktus. Un tādēļ es augstu vērtēju sadarbību ar šo komiteju un es arī paļaujos uz jums eh, turpmāk strādājot eh, pie eh, vienkāršošanas. Kopš esmu kļuvis par komisāru, esmu vienmēr uzsvērs, cik ļoti liels potenciāls ir lauksaimniecības un lauksaimniecības pārtiks ražošanas nozarei. Un esmu vienmēr atbalstījis Junkera komisijas prioritātes. Es uzskatu, ka tā ir viena no svarīgākajām mēs politikām, un tā uh, attiecas uz septiņiem miljoniem saimniecību, kas saņem uh, tiešmaksājumus un vēl lielāks skaits cilvēku ir tieši atkarīgi vai pakārtot atkarīgi no eh, šīs darbības. Un, protams, ka nevar eh, neminēt patērētājus, kuriem tiek nodrošināts pārtiks drošums un drošība, apgādes drošība mm, katru dienu. Svarīgākais ir eh, arī attīstīt investīcijas lauku reģionos, celt pārtiks kvalitāti, veidot bioekonomiku, enerģētikas savienību. Uh, izmantot uh, pētniecības rezultātus un pārnest tos no uh, laboratorijām uz laukiem un saimniecībām, iesaistīt lauku attīstību digitālajā mm, attīstībā un uh, risināt arī migrācijas jautājumus. Un KLP uh, lielā mērā ir saistīta arī ar vidas jautājumiem un klimata pārmaiņām. Mēs esam apņēmības pilni pildīt savas saistības, eh, kas tika pieņemts, eh, pieņemts eh, Parīzes nolīgumu parakstot. Un mēs uzskatām, ka ir jāizvirza augstākas vīdes ambīcijas. Uh, Komisāri Vēle un Kaņēta abi uzskata, ka lauksaimniecībai šajā ziņā ir spēlējama ļoti būtiska uh, loma, un lauksaimniecībai ir jādod savus ieguldījums uh, enerģētikas izvir, izvirzītos enerģētikas mērķos līdz 30. gadam. Kopš 90. gada par 4% ir samazinājušās CO2 um, gāzu em, emisijas, un turpina samazināties arī eh, siltumnīca efektu, efektu izraisošās gāzes no lauksaimniecības par 1,13%. 77% eh, eh, lauku ir pakļauti zaļināšanas procedūrai un uh, ekoloģiskās fokusa teritorijas ir 14% no kopējās lauksaimniecības zemes. Un tā ir viena piektā uh, daļa uh, ilgadējo zālāju arī ir pakļauts īpašiem normām un noteikumiem. Par spīt šiem sasniegumiem tomēr pastāv uzskats, ka uh, zaļināšana ir izrādījusies sarežģīta politika gan īstenošanai, gan kontrolei. Uh, un tādēļ e, pastāv uzskats, ka to vajadzētu aizstāt ar elastīgāku un ambiciozāku pieeju, un lai e, palielinātu ietekmi uz, e, pozitīvo ietekmi uz vidi un e, veikt arī tālāku vienkāršošanu. Klimatiskie apstākļi visā Eiropas Savienībā ļoti atšķirīgi, tādēļ vis, viens risinājums neder visiem, veidojot zaļināšanas arhitektūru. E, Tāpēc mums vajadzētu veidot jaunu īstenošanas pieeju, pie kā atgriezīšos pēc pāris minūtēm. Mums ir e, jāievēro arī subsidētāts principi un jāpaļaujas uz dalībvalstīm, ka tās radīs labus risinājumus, kas nāks par labu vidē. Mēs vairs neesam tajā situācijā, kad Brīsele nosaka to, cik e, platam vai e, augstam ir jābūt dzīvžogam, bet mēs atļaujam veidot tādas politikas, kas ir visa piemērotākās attiecīgajā vidē. Un kā tas savukārt palīdzēs eh, realizēt ambiciozākus vidusmērķus. Jaunie nosacījumi eh, piešķirot eh, un garantējot ieņēmumus lauksaimniekiem un veidojot vidē draudzīgu praksi, nu tas būs pamatu pamats. Un vienkāršošana, politikas vienkāršošana uh, Mm, notiks tieši tajā uh, daļā, kur politika tiek īstenota un piemērota. Mēs nedomājam, ka uh, no augšas uz leju um, ir labākais veids, kā uh, realizēt šo politiku, un arī uh, viens risinājums nederēs visiem. Es vēlētos izmantot iespēju šokar uh, un pārliecināt jūs par to, ka mm, Manuprāt, kādēļ šī politika ir bijusi tik veiksmīga pēdējos 50 gadus, man liekas, ka tas ir tādēļ, ka mums bija tiešām kopēja lauksaimniecības politika, un tā ir izveidojusi veiksmīgi iekšējo tirgu un izvairījusies no kropļojumiem tirgūs starp dalībvalstīm. Un faktiski šeit notiek atbildību nobīde un mainās attiecības starp komisiju dalībvalstīm un uh, lauksaimnieku, uh, lauksaimniecības uh, biznesā. Uh, bet eh, pašreizējā eh, KLP ir atkarīga no ļoti detalizētu uh, normu ievērošanas un ieviešanas un tikpat detalizētas kontrols. Un ir ļoti maz iespējas tālāk uh, progresēt, ja mēs šo te uz uh, veikspēju balstīto pieeju turpināsim. Tādēļ dalībvalstīm ir vajadzīga lielāka elastība, lai varētu īstenot uh, šo te politiku, ir jābūt mazāk birokrāt, mazākai birokrātijai, ar ko sastopas lauksaimnieki, un no delivery modelis uh, arī varētu būt viens no uh, mērķiem modernizējot KLP. Vienkāršošana nozīmē tas, ka politika kļūs lietotājiem draudzīgāko. Uh, un uh, spēs eh, risināt uh, izaicinājumus, pārvēršot tos iespējās. Kas attiecas uz, attieks, uz pieeju, kas balstās uz rezultātiem, vispirms ir jānosaka mērķi, kādi šai politikai ir jāpanāk, un šie mērķi tiks noteikti ES līmenī. Jaunā sistēma prasīs, lai dalībvalsts un reģioni uh, izveidotu KLP strateģiskos plānus, uh, kas būs tiks pakļauti eksante izvērtējumam, un tad būs jānosaka mērķi, uh, Eh, un eh, darbības, kas nepieciešams, lai eh, tos varētu sasniegt, kas savukārt nozīmēs dažāda veida atbalstu lauksaimniekiem un dažādas vidas pasākums. Un šis plāns tiks apstiprināts Eiropas komisijā, kas izpētīs piedāvāto stratēģiju balstoties uz visiem pieejamajiem pierādījumiem. Uh, Un uh, tad mēs raudzīsimies, lai šie mērķi uh, un eh, finanšu piešķīrumi, ko definējušas dalība valstis, būtu saskanīgi. Tas nozīmē, ka mērķu noteikšana un veiktspējas mērīšana notiks dalību valstu līmenī. Attiecības starp PS un uh, lauksaimnieku kļūs manām vienkāršāka. Dalība valsts būs atbildīga par uh, obligāto prasību noteikšanu lauksaimniekiem, un tādēļ sarežģītību var samazināt. E, piemēram, vienkāršojot atbilstības normas, kas ir spēkā ES, e jo tās tiek uzskatīts pārāk, e, par pārāk sarežģītām. Un pastāv likumīgas bažas par to, ka komisijas e, piedāvājums var novest pie tā, ka dalība valstis pārmērīgi pārslogos ar prasībām lauksaimniekus. saimniekus. Un tieši tāpēc, izpētot KLP plā, strateģiskos plānus, mēs ļoti rūpīgi raudzīsimies uz to, kā dalība valstis varēs izvairīties no pārmērīga e, regulējuma. Birokrātija e, lauksaimniecību līmenī tiks samazināta, ieviešot e, modernās tehnoloģijas, piemēram, satelīta tehnoloģijas, IT risinājumu, kas uh, aizstās fiziskās pārbaudas un papīra dokumentus. Es domāju, ka uh, Šie vārdi ir devuši pārliecību, ka uh, mēs, protams, paliksim vienoti mūsu kopējā lauksaimniecības politikā. Vēlējos pieskarties vēl dažiem paziņojuma aspektiem. Es labi saprotu jauno eh, lauksaimnieku problēmas un zinu, ka viņiem ir grūti atrast savu vietu nozarē. Mēs zinām, ka 6% lauksaimnieku Eiropā ir jaunāk par 35 gadiem, kamēr 55% ir 55 gadus veci. Un, uh, tas nav ilgspējīgs vecuma profils eh, nozarei. Un 2013. gada reformā tika īpaši noteikta eh, piemaksa jaunajiem lauksaimniekiem un 280 tūkstoši lauksaimnieku kvalificējās to saņemšanai kopumā, tie bija 3 miljardi. Uh, E, Eiropā. E, tātad 300 miljardi tika izmaksāti. Un um, omnibus regulu pārskatot, mēs redzam, ka tikai 50% ir bijuši izmantot. 77 tūkstoši jauno lauksamnieku saņemšu atbalstu lauka atbalsta programmu ietvaros. Un tiešmaksājumu uh, tiešmaksājumi nevienmēr nonāk pie jauniem lauksaimniekiem, kuriem eh, tas tiešām ir nepieciešams. Bez tam šie maksājumi netiek koordinēti abos pīlāros un faktiski vajadzētu eh, dažādām politikām eh, strādāt uz vienu mērķi. Uh, Un, lai atjaunotu eh, tātad paaudzes, ir eh, ļoti cieši jāsadarbojas gan dalībvalstīm, gan Eiropas Savienībai. Dalībvalsts ir labākā situācijā, lai izmanto tādus eh, instrumentus kā zemes likumdošana, nodokļu politika. Uh, Uh, eh, Eiropas uh, eh, Savienība varbūt var palīdzēt, piemēram, uh, izveidot un uzsākt darbību jaunajiem lauksaimniekiem. Labākais ir izveidot tādas sistēmas, kas konkrēti risina jauno lauksaimnieku problēmas. Uh, Eh, mēs esam runājuši arī šajā komitejā par to, eh, cik taisnīgs ir maksājums sadalījums starp eh, lauksaimniekiem. 20% saņem 80% maksājumu. Tas faktiski atspoguļo faktu, ka tiešmaksājuma sistēma ir sistēma, kas balstās uz platībām, uz zemi. Un faktiski kompensācijas saņem tie, kas kur īpašumā šī zeme ir. Tas īstenībā nepastāst visu stāstu. Uh, un nepasaka, ka 72% no tiešmaksājumiem tiek izmaksāti saimniecībām, kas ir no 5 līdz 25 hektāriem. Uh, tie ir ģimenes uzņēmumi, un uh, cipari, protams, atšķiras no dalībvalsts uz dalībvalsts un pusē no labumu guvēju ir saimniecības, kas ir mazāks par pieciem hektāriem. Un, ja mēs runājam par taisnīgumu, tas ir jāturpina attīstīt kā mēs to centāmies izdarīt, piemēram, nosakot uh, griestus uh, tiešmaksājumiem, lai uh, izvairītos no uh, negatīvas ietekmes uz darba vietām. Mm Eh, un īpaši noteikums lielajām eh, fermām, kā arī eh, pārdale, lai varētu precīzi mērķētu finansējumu novirzīt maziem un vidējiem lauksaimniekiem un patiesajiem lauksaimniekiem, kas patiešām aktīvi strādā uz zemes, lai nopelnītu sev īstiku. Komisijas priek priekšlikums par to, ka obligāti griezt noteikšana ir um, jānosaka, nu tika noraidīts, taču pa šo laiku 2016. E, gadā, par 2016. gadu uh, sešas dalībvalstis izmantos uh, maksājumu pārdali. KLP ir jāspēlē sava loma arī um, uh, vienlaiz, vienādi attiecoties pret visām dalību valstīm, vai tās būtu eh, ziemeļos vai dienvidos vai austrumos vai rietumos. Nu, to es visu atceros eh, Junkera runā, kad eh, viņš runā, kad viņš stājās amatā un ja mēs ņemam relatīvi augstās zemes un uh, darba spēka izmaksas, visiem eh, zemniekiem faktiski ir līdzīgas problēmas. Priekšsēdētājs gribētu pieminēt arī dažas eh, jomas, kuras negribu analizēt detaļās, bet gribu pieminēt. Uh, KLP var stiprināt lauku reģionus un nodrošināt eh, darbietu attīstību, īpaši attīstoties bioekonomikai, kurai ir milzīgs eh, potenciāls darbietu radīšanā. Un KLP šeit ir mm, jāpapildina šīs politikas, kā piemēram kohēzijas politika. Es zinu, ka dažiem ir īpaši interese eh, viedo ciematu um, institīvā, un komisija ir apņēmības pilna turpināt atbalstu uh, tiem, kas vēlas attīstīt eh, šos te viedos eh, ciematus. KLP, eh, sastrādājoties sinerģijā ar citām politikām, var nodrošināt labākas infrastruktūras izveidi, piemēram, platjoslas interneta nodrošināšanu. Un mēs esam uzsākuši īpašu iniciatīvu, lai uzlabotu plašos, pa, platjoslas internetā projektu ieviešanu lauku reģionos. Un eh, nākotnē KLP ir eh, vēl vairāk jāstiprina sinerģijas ar citām politikām, lai inovācijas straujāk attīstītu arī laukos. Mēs esam, eh, Moidas un es pats esam apņēmušies to atbalstīt. Uh, Attiecīgi ir nepieciešami arī konsultīvi dienesti, izglītoti konsultanti, kas labi orientējas vidē draudzīgās ražošanas metodēs un IT tehnoloģijās, varētu sniegt lauksaimniekiem atbilstošas konsultācijas. Mēs esam mm, atzīmējuši, ka pilsoņiem ir bāžas par noteiktu tām problēmām lauksaimniecībā, piemēram, pārtiks izšķērdēšana, dzīvnieku labturība, veselība un tā tālāk. Piemēram, antimikrobiālā rezistence kā viena no problēmām. Eh, un eh, tas, ka būtu vajadzīgs viens veselības koncepts, kas attiektos, attiektos kā uz dzīvniekiem, tā uz cilvēkiem. Veselīgs uzturs, kas samazinātu uh, aptaukošanās problēmu izplatību un padarīt augļus un dārzeņus viegli pieejamus Eiropas saimnības pilsoņiem. Nu, šie ir jautājumi, par kuriem mēs kopā sastrādājamies ar komisāru Andrakaiti. Mēs esam daudz strādājuši pie tirgus orientācijas. Šīs dienas paziņojumā un dokumentā, kas tam sekos 2018. Eh, gadā, noteikti nenovirzīsies no šī kursa. Un, protams, ka es varētu pateikt vēl daudz vairāk, bet es gaidu jūs jautājumus, lai varētu varbūt sīkāk izrunāt dažus jautājumus. Un, eh, protams, ka gaidīšu arī eh, atsauci, atsauces no jums, kas ļauts mums sagatavot jauno nākamo dokumentu. Paldies! Dziękujemy, panie komisarzu. Bez zvoki przechodzimy do dyskusji, wypowiedzi. Paldies, komisāra kungs, tūlīt pat pārējām pie debatēm. Un es aicināšu jūs ievērot, jūs runāja atvēlēto laiku. Lūdzu, ievērojiet to divas minūtes. Divas minūtes koordinatoriem. Pan Albert Des. Oh. Roberts Deslūdzu, paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs, sirsnīgs paldies, ka esat ieradies pie mums šodien komitejā. Mēs ļoti nepacietīgi gaidījām šo dokumentu, ar kuru šodien mūs iepazīstinājāt. Es uh, Uzskatu, ka um, lauksaimniecības politikā nevajadzētu notikt revolūcijai, vajadzētu vienkārši šo to nopulēt un redzu, ka dokumentā ir patiešām uh, vairāki loģiski priekšlikumi. Parlaments tos papildinās un uh, jāsaka, ka neviens dokuments, kas ir nonācis parlamentā, tādā pašā versijā šo parlamentu nepamet. Tādēļ mēs to pamatīgi izķidāsim. Uh, Jāsaka, ka lauksaimniecības politika mums ir ļoti svarīga, un es īstenībā sāku studēt lauksaimniecību tieši tad, kad eh, sāka tika likti pirmie stūrakmeņi Eiropas lauksaimniecības politikai. Uh, Es domāju, ka lauksaimniecības politika ir patiešām daudz sasniegusi, un mēs to nevarētu apšaubīt. Tomēr esmu uh, skeptiski noskaņots, ja mēs atkal runājam par tik uh, daudz uh, kompetenci atdošanu dalību valstīm. Mums jādomā par kopīgo lauksaimniecības politiku. Mēs nedrīkstam pieļaut arī konkurences deformācijas starp dalību valstīm, gan starp dalību valstīm, gan arī to iekšienē. Mums tas viss ir ļoti rūpīgi jāizvērtī, ja vēlamies KLP saglabāt. Sev atvēlētajās minūtēs es gribu pateikt, ka tas finansējums, kas tiek uh, iztērēts eh, lauksaimniecībā, eh, īstenībā ir iztērēts produktīvi, bet bieži vien eh, lauksaimniekiem tiek pārmests, ka viņi paņēma lauvas tiesu, tātad 40% no budžeta. Un jāsaka, ka šie ir godīgi zemnieki, kas katru dienu pārbaro pusmiljārdu cilvēku, tādēļ viņi ir pelnījuši. Uh, Uh, mūsu atbalstu, un mēs esam patiešām priecīgi arī ar jums sadarboties turpmāk līdz pat šī sasaukuma beigām. Paldies! E, Liels paldies! Vēlos jums pastāstīt, ka Šehubers kundze ir bijusi mūsu komitejas deputāta agrāk. Mūs apmeklē, paldies, ka esat mūsu viešņa un vēlu jums laimīgu jauno gadu. Powiedzieć, że jest z nami przewodniczący komisji budżetowej. Tāpat ar, ar Tuīkungs, budžeta komitejas priekšsēdētājs, ir mūsu viesis. Esiet sveicināts, Esam pagodināti, ka esat mūsu viesi un dod vārdu Andriju kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs, par jūsu izklāstu. Pavisam ātri divā, divas minūtes man sniegtas. Eh, tad vairāki punkti, kas man sakāmi. Pirmkārt, par vienkāršošanu. Es piekrītu jūsu jaunajā vīzija, ka jāsaglabā reformas kopīgā vīzija, ka nevajag visu nacionalizēt un jūs labi nošķirt mērķus no līdzekļiem. Ja labi saprotu, jūs iestājaties par spēcīgu politiku, ka galvenais ir saglabāt šo kopienas pieejamu. Subsidaritātes princips izpauž tā, ka dalībvalstīm ir iespēja pieņemt lēmumu, kā īstenot šos mērķus. Vairāk punktu, pavisam ātri, jo laika nav daudz. Runājot par eh, klimatu vīde un veselīgu pārtiku, es vēlētos, lai jūs lauksēmniecību iekļaujat sabiedrības centrālo jautājumu lokā. Un es arī apsveicu, ka mūsu kopīgais darbs nav bijis veltīgs jo jūs atgriežaties pie šī jautājuma par KLP reformu un darbvietu izveidi. Runājot par eh, darba tirgu, eh, par tirgu, man tiešām ir jautājums, nu patiesībā nekas nemainās. Nu, tas tā izklausās jocīgi, viss mainās, bet reāli nekas nemainās. Problēma ar cenu nestabilizēt. Vienīgais veids, kā te paredzēt kādu stabilāku perspektīvu, kā atbildēt uz šo problēmu. Tas īpaši attiec uz pienu. Es domāju, ka regula ir jāpārskata, ir vajadzīgi citi instrumenti, ne tie, kurus jūs piedāvājat. Runājot par jaunajiem lauksēmniekiem, es domāju, visam nepārpratam arī jūs pieminējāt, ka ir jāparedz pirmā pīlāta finansējums viņiem visās dalībvalstīs, ja mēs tiešām vēlamies uh, vērsties pret to, ka cilvēki dodas prom no lakiem. Un tagad 30 sekundēs par migrāciju. ir jāpanāk uh, kohēzija uh, kaimiņa uh, attiecību ziņā. Paldies. Paldies, Nikolson kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Un es vēlos vispirms atzīt, ka augstvērtēju šo komisijas paziņojumu. Komisijas apspriedās ar mums un ļāva arī nozars pārstāvjiem uh, paust savus viedokļus. Taču jums, komisār, tāpat kā mums ļoti labi zināms, ka svarīgi nevis no kurienes jūs sākat savu ceļu, bet kur jūs nonākat. Es atceros pēdējās garās Uh, uh, ilgstošo situāciju, kas ievilkās vad, radot KLP. Lielā problēma ir ar budžetu. Mēs zinām, ka Brexits ievērojami ietekmēs uh, Eiropas Savienības budžetu. Kaut arī 50 miljārdi, miljārdi nāks no apvienotās karalistes Brexit gadījumā, tomēr šī summa nav pietiekama. Taču man uztrauc, ka pat uh, Bez šī melnā cauruma KLP budžets tiks pakļauts īpašam spiedienam un pārskatīšanai. Es augstu vērtēju jūs komentārus par Briseles iejaukšanos, taču man jāsaka, bija laika, kad Brisele iejaukās, iejaucās, un jūs minējāt noteikums par dzīvžorgiem. Taču ne jau Briseles vai tā ir, bet nacionālie politiķi, viņu vaina ir tā, kā viņi traktē Briseles e, politiku un kā viņi to īsteno. Tā ir problēma. Man ir jāatzīst, ka apvienotā karaliste ir vadībā Eiropas Savienībā. Tomēr ir svarīgi, lai pārtikas nozēra būtu spēcīga gan apvienotā karalistē, gan Eiropas Savienībā pēc apvienotās karalistes došanās prom. Jūs uzsverāt ka lauksaimniecība ir eh, sniegus savu ieguldījumu vides saglabāšanā. Tas ir svarīgi, un, protams, mums būs grūtības nākotnē, un es piekrītu Albertam par šo 40% budžeta pozīciju, kas ļoti svarīgi. Taču man ir jautājums, ņemot vēro ilgstošo pēdējo procesu, vai jūs domājat, ka jums izdosiet rast uh, vienošanos paredzētajā darba grafikā, kā jūs to paredzētu. Un es atvainojos, ka nevar palikt līdz šīs sēdes beigām, man ir uh, citi plāni jau iepriekš. Paldies. Paldies, Miller kungs. Miller skundze. Komisāra kungs, paldies par jūsu referātu. Es ļoti labi varu jūsu teikto saprast, ka jūs vēlties. Uh, nospraust mērķus Eiropas līmenī, runājot par vienkāršošanu, modernizāciju, līdzlemšanas tiesībām, vēlties piedāvāt arī manevrēšanas iespējas dalību valstīm, bet uh, man rodas arī jautājums, domājot par savu dalību valsti kas eh, visu dara ļoti eh, sarežģītā veidā, nu kāda tad būs šī stratēģija, vai tas patiešām ir savienojams ar KLP, tas man rada liels problēmas. Un mums ir patiešām jāizvairās no um, konkurētas. Uh, deformācijām, jo ir dalība valstis, kur vides un uh, dzīvnieku labturības standarti nav identiski mūsējiem. Uh, kā to visu uh, savest kārtībā, kā to visu regulēt, lai nebūtu konkurēt spējas uh, deformācija Eiropas Savienībā, nu, tas ir sarežģīts jautājums. Jāsaka, mēs visi vēlamies atbalstīt MVU, par to esam vienisprātis, bet jūs teicāt, ka arī patiesiem īstiem lauksaimniekiem ir jāsaņem galvenais atbalsts, bet ir cilvēki, kas varbūt uh, ar lauksaimniecību nodarbojas kā tādu papildus ienākumu avotu, nu kaut vai pat, ja viņiem ir 40 govis, un kā tad būs ar finansējumu viņiem? Es gribēju vēl vienu jautājumu uzdot. Pagājuši nedēļ mēs redzējām uh, Pagājušajā nedēļā redzējām Vācijas televīzijā raidījumu 37 grādi, kur tika runāts par dzīvnieku transportiem un to, cik daudz lopu nomirst transportēšanas laikā. Vai pat tiešām šīs dzīvo uh, uh, lopu transports norisinās tik ekstrēmos apstākļos, kā tas tika parādīts raidījumā? Un ja jau mēs Eiropā nevaram pilnībā īstenot dzīvnieku aizsardzības likumu, es katrā ziņā negribētu gribētu, lai, eh, piemēram, uz trešajām valstīm dzīvi lopi tiktu transportēti kaušanai tik sliktos apstākļos. Nu, tad jāprūpēs, lai šie lopi tiktu arī tepat Eiropā uz vietas nokauti, nevis transportēti garus kilometrus eh, šim nolūkam. Jāsaka, ka lauksaimnieki, lopkopji. Uh, bieži viens ieši, jo lieli uzņēmumi, milzīgi uzņēmumi var pārkāpt šādus uh, dzīvnieku labturības standartus. Paldies. Presidente. Bueno, se... Nākošā runātāja, paldies priekšsēdētāji. Hogan kungs. Jūs sakāt, ka KLP ir sta... veiksmes tās, taču kam un kur? Jo laikā no 2003. līdz 2013. gadam mēs esam zaudējuši vienu trešdaļu no mazajām saimniecībām Eiropas saimnību. Tas gan neizskatās pēc veiksmes stāsts, vismaz manās acīs nē. Lauksaimnieku novacošana ir problēma, kuru šī komiteja ir vairāk kārt skatījusi. Nav jaunu cilvēku, kas eh, pārņem stafeti šai nozarei. Un šis nebūs pirmais gads, ka tādās valstīs kā Portugāla, no kurienes es esmu, Galo, Galīcija ir mežugunsgrēki, kas, atklāt sakot, ir saistīti ar to, ka cilvēki pamats savu zemi, un tas savukārt ir saistīts ar kopēju lauksainiecības politiku. Vēl ar vienu ir zemas cenas eh, lauku precēm, un lauksaimniekiem ir grūti vispār sevi uzturēt. Viss tas komisārs Hogan. Vai ta, tas jau nav nekā kaut kas nejaušs? Mums ir jāizvērtē sekas no KLP. Kā mēs nonācām šādā nepieņemamā situācijā? Tāpat es domāju, ka Eiropai ir šī ideja, ka tā ir jāpabaro visa pasauli jūsu Paziņojumā sacīt, ka Eiropas Savienība ir lielākā lauksaimniecības produktu un pārtiks eksportētāja pasaulē. Vairāk tirzniecības intensīva līdzdalība ražošanas ķēdē ļautu Eiropas Savienībā tālāk attīstīt savu eksportu un uh, izpildīt uh, vidusšķiras prasības visā pasaulē. Bet kā tad ir ar solidaritāti komisārkungs, kad mēs ļausim lauksaimniekiem attīstības valstīs pašiem ražot savu pārtiku? Kur ir starptautiskā solidaritāte šai lietā, komisārkungs? Treškārt par lauksaimniekiem Eiropas sanībā. Jo vairāk ir liberalizācijas, jo lielāka uh, eksporta daļa un jo mazāks viņu ienākums. Gan jau jūs to zināsiet, tad man ir jautājums, ko jūs darīsiet? Lai izveidot instruments, kas nodrošina godīgas cenas, un es redzu, ka priekšstādātājiem ir āmuriņš rokā, taču noslēgšu uzstāšanos ar to, ka Ir daži atslēgas vārdi, kur trūkst. Trūks galveno vārdu jūsu paziņojumā. Godīgas cenas, ražošana, regulēšana, dzīvnieku labturība, klimats. I, tiem jābūt ir centrā kopīgai lauksaimniecības politikai. Paldies, turpin priekšstādātājs nevēlējos jūs pārtraukt. Jo to varētu uzskatīt, ka es jūs pārtraucu tāpēc, ka jūs kritizējat politiku. Hoisnīkums. Priekšsēdētāji, komisār kungs, es ilgi klausījos jūs runā, bet es īsti nesapratu, ko jūs vēlties panākt. Šodien Vācu avīzēs varējām lasīt, ka uh, Hogana kungs pirmām kārtām vēlas renacionalizēt uh, KLP un atteikties no zaļināšanas. Vai tā ir galvenā jūsu reformas būtība? Un ja jums liekas, ka ar renacionalizāciju varētu um, izskaust birokrātiju, nu, tas ir aplami. Uh, Jāsaka, ka tieši dalību valstis visu reformēšanu ir padarījušas daudz sarežģītāku. Un ja tagad dalību valstīm pateiks, nu rīkojieties, eh, kā vēlaties, tad 28 dažādas īstenošanas metodes, atšķirīgas stratēģijas un galu galā, nu tur vispār nekas vairs nesaskanēs. Uh, Protams, ka ir iespējams daudz ko paveikt arī otrajā pīlārā tieši dalību valstīs, bet šim pamatam kodolam ir jāpaliek tomēr Eiropas, eh, ar Eiropas dimensiju. Jūs runājāt par, eh, jūs nemaz nepieminējāt tādu videi draudzīgāku uh, lauksaimniecību un ko darīt, uh, ņemot vērā bio daudzveidības samazināšanos. Iepriekšējā reforma tieši bija veltīta bio daudzveidībai, jūs šodien pat to nepieminējāt ar pušplāstu vārdiņu. Jūs teicāt, ka lauksaimniecība kļūst vidē aizvien draudzīgāk. Nu tā tas nav, mums ir vēl daudz jāstrādā, lai tas notiktu. Arī par digitalizāciju mūsdienās tiek daudz darīts, jūs to pieminējāt, bet, nu, tas ne, tā nevar būt vienīgā recepte. Jā, nu nevar digitalizāciju uzskatīt par universālu recepti pilnīgi visām problēmām. Es arī Uh, dzirdot par uh, šo robežu noteikšanu, neko šodien no jūsu mutes nedzirdēju, un eh, mums, eh, man pietrūks tādu konkrētu priekšlikumu principu, komisārkungs, ko konkrēti jūs vēlties īstenot. Ar šo te mazo dokumentiņu mums, eh, mums jūs nepārliecināsiet, ka arī izdevumiem lauksaimniecībā jābūt tik augstiem kā iepriekš. Paldies! Paldies, Zulēkungs, lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Komisāra kungs, kad es izlasīju jūsu paziņojumu nosaukumu pārtiks un lauksamniecības nākotne, es jūtos ļoti labi, jo lūk, šīs divas jomas tika minētas cita citai blakus. Es domāju, šis bija tas īstais brīdis, kad komisija ņēma vērā visus ierosinājumus nopietni padarīt kopēju lauksaimniecības politiku, par kopējo pārtiks un lauksaimniecības politiku. Taču, diemžēl, kad es izlasīju paziņojumu, es tajā neko neatradu par pārtiku. Nu, dienne. Tad atgādināšu jums, komisāra kungs, vai nu, es jau jums esmu teicis, bet es neesmu vienīgais, ka mums trūkst struktūrētas pārtiks politikas un konsekventas uh, pārtikas, eh, ilgtermiņa pārtikas politikas, kas mums ļautu nebūt atkarīgiem no trešām valstīm. Tā ir mūsu pamat prasība, galvenā prasība mums jāsniedz, jānodrošina pārtikas stratēģija, kas ļautu mums pārvarēt izaicinājumus, eh, sniegt tādu bildi uz lieliem jautājumiem, kā var palielināt eh, pārtikas vērtību, nekaitējot videi jāskatās tagad, ko patērētāji vēlas un jāļauj tam notikt. Bet eh, tāda vienkārši nogaidīšanas politika ne, nestrādās. Ir daudz ražotāji, kas ražo eh, tā saucamo junk food. Mums ir jāizglīdo pilsoņi un eh, jāsniedz tāds atbalsts lauksaimniecības ražošanai, lai cilvēki sniegtu vērtīgu pārtiku. Jo citādi tas viss paliek tīri komerciālo interešu ziņā. Es lūdzu jums, komisār, neveidot tādu, ko pārtiks lauksaimniecības politikas ir tikai daudznacionāla uzņēmuma interesēs. Paldies, Ozo kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos jau uzreiz jums teikt, ka man vienkārši šokē dažu labu sacītājs īpaši desakungs. Ar nodevību, ka uzskatīt, ka instrumentus var nodot dalībvalstu pārziņā. 2016. gadā KLP Uh, gadā divi cilvēki, uh, katru dienu, 2016. gadā divi lauksemnieki izdarīja pašnāvību. Lūk, ko nozīmē kapēja lauksemniecības politika. Jūs runājat par vienkāršotu, zaļāku, ilgspējīgāku kopēju lauksemniecības politiku, kas uh, ir arī dabai draudzīgā. Bet tā ir tāda globālā mm, politika, kas patiesībā slēpj atšķirības starp tādām vecajām dalību valstīm, uh, kāda ir Francija un citām, kas vispār nav dalībās, kā Ukraina, piemēram, ir jāievēro lauksaimnieku darba tiesības un eh, nedrīkst pieļaut, ka visu noteic, nosaka finanses. Tas ir nepieļaujams. Runāšu par, eh, dab, par pārtiks drošību, ir bijuši skandāli ar Merkosūru, un nu, jūs vadāt sarunas ar šīm valstām, piemēram, mm, no Brazīlijas eh, gaļu Krievija boikotēja, tāpēc, ka tā ir sliktas kvalitātes. Un jūs turpināt eh, runāt, eh, vadīt sarunas par, eh, kopie, par privās tirdzniecības nolūgumiem, jo mūsu tirgus ir pārāk atkarīgs no trešām valstīm. Jūsu politika jau desmit gades uh, ir vērsta uz eksploatēšanu un tiek zaudēti vairāki tūkstoši uh, darba vietu. Tā katrā ziņā ir Francija. Uh, jums ar jūsu migrācijas politiku jāizveido, ir izvei, jūs ar migrācijas politiku ir izveidojuši saikni lauksanīsas politiku, jūs esat paredzējis migrantus izvietot tajās vietās, kur ir lauka apvidi. Lielas paldies! Saka Jērska kungs. Kā jau jūs minēju, jūs informēju pirms tam, dod vārdu komisāram Hauganam, un es lūkšu, lai viņš atbild uz jūsu jautājumiem, un tādu turpināsim diskusijas. Liels paldies, komisār, vārds jums. Pat turpina priekšsādātājs vēlos jūs informēt, ka mums ir viesi. Un viņš aicinājis te Kastro kungs un Magīnes kundze. Esiet sveicināti šajā ārkārtīgi interesantajā un svarīgajā agri, jeb lauksaimniecības komitejas sanāksme. Tātad Tagad dod vārdu komisāram. Thank you, uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vairāki runātāji, eh, tajā skaitā arī Desakungs, eh, pieminēja šo jauno piegādes modeli un to, vai ir eh, šis vecais KLP modelis dzīvot spējīgs. Nu, un tieši tādi bija mani nolūki. Komisija un savienība ir nospraudušas galvenās prioritātes KLP un mēs lūksim, lai arī dalību valstis uh, mums uh, izstrādā priekšlikumus, kā var šos mērķus sasniegt. Un mēs tad arī varēsim uh, izstrādāt dažādas kritērijas un rādītājs, lai varētu šo situāciju izvērtēt. Un, protams, mums ir jāiegulda finansējums lauksaimniecības politikā atbildīgi un lietpratīgi, jo tā ir nodokļu maksātāja nauda. Uh, 2015. un 2016. gadā bija problēmas ar vairākiem produktiem, un tās, protams, turpināsies. Tas, ka es ko tādu nepieminēju, nenozīmē, ka šīs problēmas būtu pazudušas. Es piekrītu arī tiem runātājiem, kas pieminēja, ka eh, KLP šī kopīgā, tieši vārds kopīgs, ir tik svarīgs šajā politikas jomā, un, protams, ka Eiropas komisijai ir jādod zaļā gaisma arī eh, dalību valstu projektiem, lai nebūtu nebūtu nekādu konkurences deformāciju. Andriju kungs, jūs pieminējāt e, šo tik svarīgo risku pārvaldības jomu, lai labāk varētu palīdzēt lauksaimniekiem, kas nonākuši grūtībās. Uh, ar uh, tādu labu priekšlikumu norma palīdzību, piemēram, runājot par ienākumu stabilizācijas uh, instrumentu, mēs varam nākt talkā šiem lauksaimniekiem. Un tie tikai daži no piemēriem, ko ir iespējams izmantot šajā sakarā. Mēs patiešām palīdzēsim arī lauksaimniekiem labāk tikt galā ar celu uh, svārstībām un arī klimata pārmaiņas nepaliek bez sēkām zemestrīces zemes, uh, zemes noslīdējumi, plūdi. No 17. 18. gadā tas nekur nepazudīs, un, protams, ka uz to arī vajadzēs reaģēt gan finansiāli, gan uh, fiziski palīdzot, kā arī ar līkuma palīdzību. Ja mēs runājam par attīstības, uh, par šo dabas katastrofu sēku mazināšanu. Īstenībā šī politika ir atmaksājusies. Mēs piešķirām papildus līdzekļus lauksaimniekiem lauku reģionos, kas tieši dabas negadījumu dēļ sastapās ar īpaši lielām grūtībām. Es varētu šeit izcelt Portugālu, Spāniju un Itāliju. Nikolsona kungs. ir tagad jau devies uz citu sēdi, bet nu tik un tā m, mm, atbildēšu uz viņu jautājumu. Mēs komisijā izstrādājam likumdošanas priekšlikumus, iniciatīvas un tad ar līdz likumdevējiem mēģinām izstrādāt labus uh, dokumentus. Un, protams, vajadzētu padomāt arī par omnibus likumdošanu, sadarbības tram, trim institūcijām iepriekš ir pierādījusi, ka ja pastāv labā griba, tad mēs varam vienoties ātrāk. Uh, Pieminot budžetu, jā, situācija ir visai drūma. Un ja mēs runājam par nākamo daudzgadu finanšu schēmu, dalību valstīm par to ir jāvienojas, un es ceru, ka KLP arī turpmāk paliks labi finansēta, jā, dalību valstis ir noraizējušās, un it sevišķi, protams, ir šeit jāraizēs finanšu ministriem, bet viņiem ir jāpieņem atbildīgi lēmumi. Pieminot eh, tādu politikas stratēģiju īstenošanu, ielikumdošanas priekšlikums ieraudzīs dienas gaismu nākamā gada jūnijā, mums īstenībā pirms Eiropas vēlēšanām 2019. gadā jau būtu iespēja par kaut ko vienoties. Bet um, tā nav tik tālajoša reforma kā 2013. gadā, tādēļ mums uh, savus priekšlikumus nevajadzētu izstrādāt, mēģinot panākt revolūciju, nē, ir jādomā par evolūciju. Mēs, par kat, mēs neuzskatām, uh, ka mums vajag kaut kādu tagad lielu afērsumu veikt KLP jomā, un tad, kad likumdošanas priekšlikums tiks publiskots, varēsim jau sākt strādāt. Uh, Mīlers kundze, es īstenībā paziņojumā septiņas reizes esmu pieminējis dzīvnieku labturību. Jūs pārmetāt, ka par to netiek runāts. Nu, es domāju, ka pārmetums nav vietā. Es neesmu skatījies šo vācu televīzijas raidījumu, bet uh, nevarētu būt tā, ka Eiropa, nevarētu teikt, ka Eiropas Savienība neko nedara uh, dzīvnieku labturības. Uh, labā mēs esam finansējumu piešķīruši, mudinājuši dalību valstis darīt vairāk, un, protams, tā ir arī mana kolēģa Andru Kaitisa kunga kompetence, nu, par viņu, tad vajadz, ar viņu par to arī vajadzētu runāt. Ja mēs runājam par atšķirīgām politikām, atšķirīgām dalību valstīm, nu, jā, nevar būt viena universāla recepta pilnīgi visiem, un tas 28 eh, dalību valstīs pastāvošās atšķirības, protams, pietiekam labi neņem vērā. Tādēļ ir jāmēģina reaģēt, pielāgojoties katras dalība valsts vajadzībām, lai tā savukārt varētu panākt ES nospraustos mērķus. Protams, tas, kas notiek, piemēram, Grieķijā, nevar būt nostādāms blakus kādai citai valstī ziemeļos. Jā, šī daudzveidība Eiropas Savienībā nav kaut kāds uh, trūkums. Mums ir jāsaprot, ka tā ir bagātība. Bet, protams, ir jāmeklē arī pietiekam daudzveidīgas atbildes. Jā, un par šiem aktīvajiem lauksaimniekiem runājot, nu ne visi e, strādā lauksaimniecībās pilnu darba dienu. Arī cilvēki, kas tur strādā, piemēram, pusi no darba laika, ir aktīvie lauksaimnieki. Un tas ir arī atspoguļots mūsu lauku attīstības politikā, un tas arī neat, nekādā veidā neatieksies uz piešķirto finansējumu. Uh, Es zinu, ka, protams, ir arī cilvēki, kas investē lauksaimniecībā, kas īsnībā varbūt nu nedienu nav pavadījuši uh, apstrādājot zemi. Tādēļ ir jābūt patiešām tādai godīgai attieksmēji. Sandra kungs, es pieminēju vairākas reizes jaunos lauksaimniekus, es pieminēju arī šo paauģu novecošanos. Mēs vēlamies papildus finansējumu atvēlēt tieši jauniešiem laukos, lai viņi varētu, eh, piemēram, labāk, vienkāršāk pārņemt savu vecāku saimniecības, lai būtu šis paauģu secīgums, lai būtu Eiropas papildu vērtība, lai jaunieši pat tiešām būtu motivēti palikt un strādāt laukos. Lauka eh, attīstības politika gan Spānijā, gan Portugālē nesa augļus runājot par mūsu eh, īstenotajām programmām, tad, kad ātri arī vajadzēja reaģēt uz krīzi. Nu, neapšaubām ir jārunā arī par vides politiku, kā tā ir tikusi interpretēta vai arī dalību valstīm ir piešķirts pietiekam daudz elastības, lai, piemēram, lopiņi varētu ganīties un baroties uh, kaut kur uh, koku pavēnī, uh, lai nebūtu uh, šo mežu ugunsgrēku, uh, tāpēc, ka neesam pietiekam daudz uh, uzmanības pievērsuši tie apsaimniekošanai. Ja mēs runājam par krīzi, par cenām, cenas apmēram par 50% ir pieaugušas pēdējā gada laikā. Un um, krīzes laikā, piemēram, jūs saņemat 300 eiro par vienu govi. Uh, un eh, tas notika saskaņā ar eh, grozījumiem eh, lauka attīstības fonda apsaimniekošanā. Tas bija saistīts, protams, ar problēmām piensaimniecībā. Es zinu, ka jūs esat pret tirdzniecību, bet man ir jāsaka, ka mēs strādājam, satarbojamies, balstoties uz solidaritātes principiem ar Āfrikas Savienību. Un tad, kad notika sum, samīts, mēs pirmo reizi arī piedāvājām uh, Eh, izskatīšanai dokumentu par to, ka mēs cīnāmies pret eh, galvenajiem eh, migrācijas cēloņiem Āfrikā. Un attīstības valstīm ir uh, arī iespējas eksportēt savus preces uz Eiropas Savienību. Bieži vien uh, vidusjūras basēnu valstīm tās ir problēmas. Uh, Un jāsaka, ka viņi arī bez muitas nodavām var importēt ļoti daudz produktu uz Eiropas Savienību, un tas viņiem nāk par labu. Varbūt, ka jūs man uh, Eh, varbūt jūs nepiekrītat tam, ka eh, šiem precēm vajadzētu nonākt eh, Portugālā un Spānijā, bet tā nu tas ir. Un 2015. gadā Nairobi mēs arī lēmām par subsīdijām, lai varētu palīdzēt vismazāk attīstītajiem reģioniem. Es zinu, ka jūs to neapjēdzāt. Uh, bet eh, īstenībā viss tas, ko jūs pārmetāt, kas nav atrodams šajā dokumentā, tajā ir atrodams. Ja jūs būtu to uzmanīgi izlasījis, jūs būtu to redzējis. Hoizlinkungs noteikti arī dokumentu nav izlasījis. Ja jūs to būtu izdarījis, jūs būtu redzējis, ka es neko nerunāju par renacionalizāciju. Īstenībā tas ir šajā dokumentā. Nu, nezinu, kas ir rakstīts vā, vācu avīzēs. Arī vīdes principus zaļināšanu mēs neatmetam. Tieši otrādi mūsu ambīcijas kļūst vēl lielākas. Kopš sāku strādāt kā komisārs, jūs, Eiropas parlamenta deputāti, daudz sūdzējās par KLP sarežģītību gan dalību valstis, gan zemnieki, arī revīzijas po, palāta sūdzējās par to, kā mēs īstenojam savu vides politiku. Un neviens man, protams, nevar tagad pārmest uh, par to, ka vidas politika netiek uh, uzstādīta kā prioritāra. Protams, nav viegli visu īstenot, mums ir jāstrādā uh, vaigas viedros, un mēs varam arī, piemēram, ņemt vērā Vācijā gūto pieredzi, kā var īstenot šādas politikas labāku transponēšanu Gan Grieķija, gan Portugāla, visas dalību valsts var to darīt, var apkopot gūto pieredzi, zināšanas, lai kopīgiem spēkiem panāktu vairāk. Šie plāni būs, protams, arī jāapstiprina dalību valstīm. Mēs vēlamies tādu KLP, kas ir balstīta uz mērķiem un rezultātiem, uz produktivitāti. Bio daudzveidība arī dokumentā tāpat ir pieminēta un ir 24. lapusē arī skaidra atsauce uz um, veselīgāku pārtiku, uz to, ka jāsamazina aptaukošanās gadījumu skaits. Nu, jūs atkal nesat to uzmanīgi izlasījuši. Ja jūs to izlasīsiet rūpīgi katru lapus, nu tad visas atbildes uz sevi interesējušajiem jautājumiem arī atradīsiet. Es uzskatu, ka patērētāji vēlas ēst veselīgu, nekaitīgu pārtiku. Pilnībā jums piekrītu. Jāsaka, ka mēs savus veselīgos produktus varam arī īstenot, varam arī eksportēt ārpus. Es tas radīs uh, vēl papildus uh, darba vietas, un e, jūsu zemnieki arī nevarētu izdzīvot tikai, ja viņi pārdotu vietējā mazajā tirgū. Un tā ir politika, kas nāk par labu gan zemniekiem, gan patērētājiem. Zulo kungs. Runājot par politikas īstenošanu, par um, kompetenci piešķiršanu dalību valstīm. Jā, tas tiek darīts tā, lai zemniekiem laupītu bailes par notiekošajām inspekcijām. Un bija patiešām vairāk lauksaimnieki, kas baidījās no inspekcijām. Andrijo kungs, Deisa kungs un uh, Zulo kungs to ir minējuši vairākas reizes, tāpat kā De Castro kungs. Es, jā, ļoti labi saprotu jūsu paustās raizes. Mēs samazinājām um, kontroļu skaitu, mēs arī piedāvājām vairāk izmantot tehnoloģijas, un tas noteikti ir tāds konstruktīvs progress. Runājot par migrāciju, mums ir jācīnās pret migrācijas galveniem cēloņiem. Ja mēs varam izmantot zinātni un uh, inovācijas lauksaimniecībā un varam ar šīm zināšanām palīdzēt arī Āfrikas uh, lauksaimniekiem tas ir ieguvums abām pusēm, un 60% eh, no eh, cilvēkiem ir atkarīgi tieši no lauksaimniecībā gūtajiem ienākumiem Āfrikas kontinentā. Un ja mēs viņiem ar savām zināšanām un praksi palīdzēsim, viņi tad arī varbūt eh, biežāk izvēlēsies palikt dzimtenē, nevis vēlēsies ierasties šeit. Paldies! Bardzo dziękuję. Zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do wypowiedzi. Liels paldies! Un kā tika paziņots iepriekš. Sāksim nākamo jautājumu un atbilžu sesiju. Un vienu minūti jautājumu uzdošanai lūdzu Kasulkungs. Paldies priekšsēdētājiem. Un paldies arī komisārkungs. Es eh, esmu izlasījis dokumentu, to es gribu pateikt jau uh, pašā sākumā. Un um, man neradās bažas kā citiem kolēģiem par iespējamu renacionalizāciju. Jūs teicāt veiksmes stāsts, jā, es varu piekrist, tā ir. Taču e, nav nevienam noslēpums, ka daudz lauksaimnieki ir neapmierināti. Un apvienotajā karalistē daudzi balsoja par Brexit. Un viņi to darīja tieši tādēļ, ka kalpē tik sarežģīta. Un ja jūsu uh, paziņojumā ir runa par paradigmas maiņu no uh, sodu Eiropas eh, uz uh, stimulu Eiropu. Un tāda sistēma veidošana, kas atbalstītu ilgspējīgāku lauksaimniecības praksi, nevis vienkārši soda uh, zemniekus, kas neklausa Eiropai, tad tas ir labs izējas punkts un tas ir labs paziņojums un Mēs arī strādāsim pie tā, lai tā kļūtu par jaunu Eiropas politiku, par kaut ko tādu, kur uh, priekšplānā izvār, izvirzās pats lauksaimnieks. Es zinu, ka Mišels Dantons strādājas ļoti daudz eh, pie mm, omnibus likumdošanas, un jā, jūs minējāt ja jaunos lauksaimniekus, mēs esam palielinājuši atbalstu. Uh, Eh, riska pārvaldība, caur stimuliem, un mums ir jācenšas cilvēki noturēt eh, pie zemes. Taču neaizmirsīsim to, ka pagāja 15 mēneši, pirms mēs vispār dabūjām cauri omnibus no brīža, kad mēs ieraudzījām priekšlikumu. Es ceru, ka šis priekšlikums ņems vērā tās debatas, kas sākās mūsu komitejā un mēs varam nāk klajā ar likumdošanas priekšlikumu tikai tad, kad būsim sagramojuši jūs teikto. Rūpē, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisār, kungs. Es uzskatu, ka jaunā KLP būs taisnīga un godīga un sniegs uh, nodrošinās eh, vienlīdzīgas konkurences apstākļus visiem spēlētājiem. Es arī uh, uzskatu, ka mm, ir jāizveido godīgs uh, cenu noteikšanas mehānisms. Nu, tāds izskatījās lauki Lietuvā. 20% Lietuvas izskatījās lūk šādi. Un uh, Tādi šie lauki izskatās šodien, tāds ir aprīkojums, kas strādā laukos. Tas pierāda, ka lauksaimnieki viena nevar atrisināt tam līdzīgas problēmas bez valsts atbalsta, bez ēst atbalsta, bez solidaritātes. Daudzi lauksaimnieki vienkārši izputētu un nespētu izdzīvot. Es uzskatu, ka lietuviešu zemnieki, tāpat kā mūsu kaimiņu valsts zemniekiem, ir jāsaņem atbilstošs atbalsts. Tieši tādēļ jaunajai lauksaimniecības politikai ir jāpiedāvā arī atbilstoši krīžu risināšanas mehānismi. Paldies, priekšsēdētāji! Portugāla pārdzīvo vienu no lielākajiem sausumiem, komisāra kungs. Muitas pessoas, mas, mas nu, tem que ver com a agricultura. Un uh, eh, mēžu ugunsgrēkos ir gājuši bojā cilvēki un uh, ir izpostīta arī lauksaimniecības zemes. Un zeme uh, no sausuma paliek gandrīz nelietojama. Un kopš aprīļa nav līs. Un faktiski 18. gada ražu varēs norakstīt jau šodien, ja tuvākajā laikā nesāks līt. Tā kā varbūt eh, tiešām varētu pieņemt papildus pasākums, ārkārtas pasākums šādai ārkārtas situācijai. Eh, par strateģisko plānošanu KLP ietveros, vai tas nebeigsies ar konkurences kropļojumiem un kropļojumiem iekšējā tirgu, vai mēs neriskējam uh, pārvērst KLP par mazāku kopēju, nekā tā ir bijis līdz šim? Un vai jums nešķiet, ka jaunā vīzija var novērst, novest pie sarežģītības, jo parādīsies varbūt vēl jaunas papildus kontrols un pārbaudas, un, un gal galā lauksaimniekam nāksies cīnīties ar vēl lielāku bi birokrātiju. Es, protams, arī atbalstu subsidētāts principu kā tādu, bet tomēr. Un vai jūs nevarētu konkretizēt, ko gribat darīt, lai samazinātu atšķirības, eh, kā samazināt eh, šo te maksājumu atšķirības starp dalību valstīm? Es gribētu teikt, ka jūs, dāmas un kungi, esat tādi uh, ļoti gudri jūs sakat, eh, es tūlīt beigšu vai nobeigumā, un tā jūs nekad pie tā nobieguma nenonākt. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka lab, šis labs pamats nākotnes um, diskusijām es runāju par šo paziņojumu. Tas ir labi labs risinājums vienkāršot eh, kopēju lauksaimniecības politiku, samazināt birokrātiju lauksaimniekiem. Es arī augstu vērtēju pieejumu attiecībā uz tiešu maksājumu sadalījumu. Šis pasākums tagad būs eh, daudz līdzsvarotāks. Un tur nebūs tādu tiešu maksājumu, kas nepārprotam nonāks lielo lauksaimnieku rokās. Tāpat griezta noteikšana tiešmaksājumiem, tiešā atbalsta paredzēšana mazajiem vidējiem lauksemniekiem, tie visi ir labi pasākumi. Racionālai atjaunotai jābūt prioritātei mums visiem un ir jānosaka atšķirības starp jaunajiem lauksemniekiem un lauksamniekiem, kas tik tikko tam vispār sāku pievērsties. Un jāparēdz, lai kredīta likme visiem lauksamniecības visās darījuma valstīs būtu vienāds. Man ir jautājums, kādu veidu mehānismu jūs eh, esat paredzējis, lai nodrošinātu, ka KLP ar vienu kļūst kopējā Eiropas Savienības lauksamniecības politika? Paldies! Dziękuję bardzo, e, panie komisarzu. Kožmilkungs, paldies priekšsēdētājiem. Nu, netik sen mūsu komitejā mēs apspriedām revizijas palātas ziņojumu periodam no 2005. līdz 2013. gadam. Tātad tas ir periods pirms jūs uzņēmāties atbildību par lauksaimniecības jomu. Bet eh, tur mēs eh, redzējām, ka ir divas negatīvas tendences. Pirmkārt, uh, samazinās eh, saimniecību skaits. Un galu galā tās ir pamatā eh, ģimenes saimniecības, un eh, vēl notiek arī lauksaimnieku novecošanās vairums. Lauksaimnieku ir 45 gadu veci un vecāki. Ja šī tendence turpināsies, tad pārtiks apgādes drošums uh, um, Eiropa varētu tikt apdraudēts. Vai jums nešķiet, ka KLP būtu jāizmanto, lai cīnītos ar šādām negatīvām tendencēm? Un, uh, ja ar KLP nepietiek, varbūt tā ir jāpieno ar kohēzijas politiku. Jā, paldies, uh, priekšsēdētājs, sakām, kārtīkungs. Jā, es lasīju šo ziņojumu, un uh, mani pārsteidza šīs te grafiks, uh, kas parāda vidēja, vidēja rādītāji par um, maksājumiem un uh, kopējo vidējo ienākumu uh, ciparu. Uh, Un faktiski, ja mēs tādā veidā turpināsim, mēs nerosināsim jauniešus iesaistīties šajā darbā, nestimulēsim viņus strādāt uh, lauksaimniecības uzņēmumos. Faktiski ir jāizdomā, kā, lai to uh, drošināt, lai viņi saņemtu labāku cenu par savu ražojumu un lai saņemtu nepieciešamo atbalstu, kam tas ir vajadzīgs visvairāk. Un komisija, eh, publikācijās parādījās, ka komisija noteiks šo te maksimālo eh, kompensāciju apmēru, eh, bet ja mums tā nebūs, tad mums nebūs tā godīguma, kas ir nepieciešams, un nu, tam ir jābūt kā LP pamatā. Un es gribētu jautāt, vai jūs tiešām palīdzēsiet KLP padarīt par taisnīgāku sistēmu, jo uh, tiešām ļoti neliels uh, lauksaimnieku skaits saņem uh, lielāko daļu kompensāciju, kamēr pārējie uh, nevar sev gals kopā. Paldies, Litmākungs saka. Uh, Manuprāt, šis paziņojums ir ļoti interesants. Man patīk šī doma par to, ka ir jābūt politikai, kas vairāk vērst uz rezultātu. Kāpēc es uzskatu, tas ir svarīgi? Tāpēc, ka tas, kas mums ir šobrīd, mums ir pieeja, kas balstās uh, uz uh, kaut kādiem pasākumiem, ko um, novada lejā Bru Brisele, un faktiski visiem tiek piemērot pilnīgi vienādi noteikumi visās dalībvalstīs. valstīs bet ko mēs varētu panākt, eh, veidojot jaunu sistēmu, kas varētu aizstāt eh, zaļināšanu, brīvprātīgos eh, pasākumus, šķērs atbilstības izvērtēšanu. Mēs varbūt drīzāk varētu raudzīties uz mērķiem, ko lauksaimnieks sasniedz un vajadzētu veidot drīzāk stimulu nekā sodu sistēmu. Un uz ko es ceru, un tāds ir arī mans jautājums, kādā veidā mēs ņemam vērā pieredzi un zināšanas, kādas ir lauksamniekam pašam, kā mēs uzticam viņiem atbildību pašiem senā, pā, panākt mērķi tā vietā, lai uh, būtu programmas, kuras izstrādā valdības un tā tālāk. Nē, pašiem lauksamniekiem būtu jāizstrādā šie veicamie pasākumi, jo viņi vislabāk zina, kā to darīt. Paldies. Eh, nākamais runātājs. Hazekamp kundze, paldies. Uh, Jāsaka, ka KLP ir uh, patiešām prasījusi ļoti daudzus upurus, domājot arī par visiem šiem uh, dzīvniekiem, kas ir nokauti, uh, un arī lauksaimniecības uzņēmumiem, kas bankrotē. Un man ir divi svarīgi jautājumi. Jūs teicāt, ka dzīvnieku labturība uh, ziņojumā ir pieminēta septiņas reizes, bet varbūt, ka jūs pats vairs neatceraties Eh, ka, piemēram, eh, dzīvnieku labturība nav pieminēta, ja tā tad, ja mēs to iz, izņemam no virsrakstiem un nosaukumiem, tad dzīvnieku labturība ir pieminēta tikai vienas, re, vienu reizi šajā ziņojumā. Bet ko jūs pats eh, domājat par dzīvnieku labturību? Es nedomāju, ka subsīdijas uh, uzlabos dzīvnieku labturību šajā plāksnē. Un jūs teicāt, ka šī politika būs patiešām ilgtspējīgāka un viedāka, bet es domāju, ka tieši pretēji tā būs dzīvniekiem vēl nedraudzīgāka. Paldies! Voorzitter, dank u wel. Ja, klopt. Ah. Oh, uh, monsieur, monsieur le commissaire. Uh, Komisāra kungs saka, Delai kundze, jūs runājat par vienkāršošanu, par modernizēšanu, jūs <clears throat> pārējat no rezultāta uz līdzekļiem, tas arī svarīgi, taču tajā kontekstā, ka tiek samazināts mūsu budžets, lī, politisko līdzekļu eh, izvēles nodošana dalībvalstu pārziņā ir manā skatījumā nedaudz riskanti, jo tas var novest pie vīdes prasību neievērošanas, un tas arī vēl tikai liks sadrumsaloties tirgu. Mēs gaidām, komisāra kungs, krīzes pārvaldības, eh, riska pārvaldības eh, instruments jūs daudz apspriezāties, apspriezāties mums bija ņojums, mums bija īpašā darba grupa, tad beig beigās, kā notiek ar šo, kas ir noticis ar šo krīzes instrumentu, kas ir eh, neatkarīgs no budžeta. Mums ir vajadzīgas īstenas ambīcijas kopējā lauksaimniecības politikai. Lauksaimnieki vairs nevar panest eh, šīs izmaiņas ik pēc trim gadiem, kas viņiem tikai sarežģīt dzīvi nevis sniedz vairāk risinājumu. Jo kopējā lauksaimniecības politikai jābūt vienīgai integrētai politikai. Šai politikai jābūt tādai, kas eh, nodrošina kvalitatīvu pārtiku pilsoņu. Es varu paust savu vilšanos, ka jūsu komunikācija nav uh, vienotas tādas ambiciozas vīzijas kopējā lauksaimniecības politikā, bet varat reiķināties mūsu atbalstu. Paldies. Mocne slova pan poseł Jara. Nākamais runātājs eh, Jārkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Jā, nu, protams, ka tas ir labi paredzēt elastību lauksaimniekiem un tā tālāk, bet mums ir jāizdara divas lietas. Mums ir jādod eh, dalību valstīm šī te eh, brīvība, kas te pašā laikā nedrīkstētu palielināt birokrātiju. Nu, šī te uh, Uh, orientēšanās uz mērķi uh, un uh, saskaņošana ar otrā pīlāra pasākumiem. Un tam visam būtu jānāk par labu lauksaimniekam, Bet uh, viss tas būtu jādara tā, lai nesodītu nec dalību valstis, nec lauksaimniekus. Un runājot par tiešmaksājumiem, un to, kas ir jānosaka dalību valstīs, ņemot vērā atšķirības. Bet uh, ir šīs te uh, summu atšķirības no 600 līdz 70 eiro par hektāru. tā kā droši vien varētu palīdzēt uzlabot jūsu priekšlikumu ar kādiem 700 uh, eh, uzlabojumiem. Nu, może nie aż tyle. Pani poseł e, Sirchuba, Šajer, sorry. Pani poseł Šajer. Šajers kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jāsaka, ka šis priekšlikums man ir paprātam. Uh, Un, jā, nu te ir eh, tā, ka neviens ne, nekam nepiekrīt un neviens ne par ko nevar vienoties. Bet jāsaka, lauksaimnieki grib būt lauksaimnieki, grib turpināt strādāt laukos, ievērot dzīvnieku labturību un vidi, vides principus, jā, daudzveidība. Eh, tas viss ir ļoti labi, bet gribēju pavaicāt, kā tas viss tiks aprēķināts un eh, kā tiks aprēķināts, cik daudz līdzekļu tiks katram piešķirts. Uh, Jūs arī jaunajā um, uh, šajā priekšlikumā runājat uh, par maksimālo subsīdiju griestiem par 60 līdz 100 uh, tūkstošiem eiro, bet, piemēram, kas tad notiks ar maziem lauksaimniekiem, jo lieliem koncerniem ir daudz lielāks manevrēšanas iespējas? Paldies! Muchas gracias. <clears throat> que me toque ya es estupendo. Señor comisario, tanta. Komisāra kungs. Subsidiaritāte, pieņemot strateģiskus lēmumus, dod daudz pilnvarojumu dalību valstīm, bet man ir jautājums, kad jūs runājat par elastību, vai tā attiec uz visiem trīs pīlāriem, vai te nepavērs durvis līdz finansējuma, vai tomēr tā nav kā LP eh, renacionalizācija. Dalībvalstīm būs arī lielāka atbildība, tām eh, um, būs jābūt eh, caurskatāmākām, taču, ja tās nesasniegs mērķis, kurš tad mm, nesīs atbildību, vai tas būs lauksaimnieks vai uh, dalībvalsts, un kurš tad tiks sodīts komisija, lauksaimnieks, valsts, vai arī, ja jūs sodīsiet dalībvalsts, tad kā? Atņemsiet naudu, vai atņemsiet līdzekļus lokopiem un, un, un graudaudzētājiem tā tālāk. Tad, kā tad ar šo te maksājumu pārdali? Uh, ir tātad šie samazinātie maksājumi un tieši maksājumi. Kā tad notiks pārdale starp ko? Starp dalību valstīm, viens dalību eh, valsts ietvaros, es tā īsto visu nesapratu. Un visbeidzot, jūs pieminējat arī migrāciju, jā. Ja Mums ir demografiski rakstur izaicinājums, bet vai jums šķiet, ka lauku attīstības eh, nauda būtu jāmaksā par citu, eh, pavisam citām aktivitātēm, kas neiedalā, neiedar šajā te kat, izdevuma kategorijā? Paldies, saka Kalinovskij kungs. Eh, paldies par šo paziņojumu. Mēs eh, dzirdām paziņojumus eh, par to, ka tiks noteikti dalībvalstīm noteikti nosacījumi ES fondu saņemšanai. Es iedomājos šādu situāciju tajā vai citā dalībvalstī. Bet ko es nevaru iedomāties to, ka lauk lauksaimniekiem liks maksāt par to, ka viena vai otra valdība pārkāpja standartus, noteiktos standartus. Jūs saprotat manas bažas. Es domāju, ka pret šādām idejām jūs tomēr iestāsieties. Un otrais jautājums. Ehm, mums ir eh, noteikti elastība naudu ir iespējams pārvietot starp pīlāriem, nu, protams, ar noteiktiem ierobežojumiem, eh, balstoties uz eh, konkrētu situāciju vai reģionu. Tas ir labs instruments, eh, un es vēlētos jūsu viedokli par to dzirdēt. Un gaidīsim likumdošanas priekšlikumus. E, Lielas paldies, komisārkungs! Šis paziņojums iekļauj dažus interesants punktus. Un tas visumā ņem vērā ražošanas aspektu, taču man ir daži jautājumi. Lielāka subsidiaritāte no Eiropas Savienības puses. Taču tas ir saistīts ar iekšēju, ar eh, ietekmu uz iekšējo tirgu. Ir kopienas noteikumi, taču ir atšķirības dalībvalsts pus, eh, dalībvalsts vidū. Tad, eh, iekšējais tirgus un pavērtība ārējiem tirgum, tas man uztrauc. Visstingrākā subsidiaritāte tiek piedāvāta un jūs piedāvājat arī izmaiņas tirgus instrumentiem. Uh, Es daudz, es daudz tiek runāts par uh, tirgu, taču patiesībā nekādas uh, eh, izteikts izmaiņas uh, tirgus instrumentu ziņā mēs neredzam. Ir standarts uh, saistībā ar negodīgo praksi, taču jāparāds pasākumi. Nu, par šiem tirgus uh, instrumentiem mēs nu kā daudz nedzirdam. Vai jūs aizstāvēsiet kādu par budžetu? Iepratim komisiju. Es pieprasu, lai Spānija vairāk ieguldītu, es pieprasu, lai valdība, Spānijas valdība darītu vairāk, taču es pieprasīšu, lai jūs pārliecinātu Otingaru kungu komisāru, ka tad, ja vairāk tiek sniegt līdzekļu citām politikām, tad nedrīkst pieļaut, ka sociālajā politikā un KLP tiek sniegt mazāks līdzekļu. Un tālāk, vai mēs varam apstiprināt šo tiesību aktu jūnijā, tad, ja nav līdz 2019. gada mārtam nav uh, daudzgad finanšu schēmas šī budžeta ietver. Kas notika ar ekoloģisko lauksaimniecību? Mēs to apstiprinājām un tad mums vēl ir jāgaida. Es zinu, ka jūs uh, domājat, ka, jums, ka jūs varēsiet to panākt, taču tagad man izstāsta, ka nav iespējams to panākt. Paldies. Nākošā runātāja. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs saka Dantēna kungs, paldies par jūsu paziņojumu. Tur ir atrodami vairāk interesanti aspekti, vairāk kā mēs te pieminējām ūdens pamatu direktīvu, kur ir noteikti mērķi, bet dalībvalsts ziņā tiek atstāti līdzekļi, kā to īstenot. Līdzīga ideja arī skan jūsu paziņojumā, bet man ir eh, vairākas bāžas attiecībā uz līdzfinansējumu un arī attiecībā uz īstenošanu. Pēdējā kopējā lauksaimniecības politikā mēs, saglab, mēs sagatavojam abrinojumus lietas, un kad tās nonāca praksē, kad uh, mūsu teksti tika izmalt cauri gaļas mašīnai, kad bija jāatgūst daļa no naudas eh, no KLP, tad uz vietas nekas nenotika, un tagad jūs piedāvātajā sistēmā mēs baidāmies tieši no tā, ka beig beigās, uh, cita vadība, kas nebūs tāda kā jūs, iestāsies par citiem mērķiem. Tā tad eh, vajadzīga vides politika, lai mums, mums jāpanāk, ka ir apliecinājumi tam, ka šis jautājums tiešām paliek kopējā lauksainības politika. Un man šķiet, ka trūks sadaļas par to, kas notiek citur pasaulē. Jo, ja mēs paraugāmies uz mūsu ietvaru, tad jāskatās arī uz to, ko citi dara, un arī citi piedāvā vairāk līdzekļu. Un mēs tā nedarām. Un man nedaudz pārsteidz jūs teksts, jo tur nav nekas minēts par uh, līdzekļiem saistībā ar izēju apvienotās karalistes izstāju, nedz arī par krīzes pārvaldi. Kad mēs runājam par omnibus, tad jūs sacījāt, ka kopējā lauksaimniecības politikā nākošajā mēs runāsim par krīzi, bet jūs tekstā nekas par to nav. Es atvainojos, ka izteicos nedaudz gari. Magines kundze, lūdzu. Paldies. Priekšsēdē, paldies, komisārkungs. Es domāju, mums šis paziņojums jāiz, jāizlas vairāk kārt, lai visas detaļas iegūtu. Mans jautājums ir tāds. Runājot par pašreizējo pamatmaksājumu un zaļināšanas maksājumu struktūru, vai jūs to uzturēsies? Es saprotu, ka zaļināšanas komponenti par to pieņems lēmumu dalībvalsts. Īrijā tiek uh, uzturēšanas lauksaimniecība veikta, uh, lai saglabātu augsnes, īpašības un tā tālāk. Vai šāda veida rīcība arī varētu uh, būt iekļaut šajā vides uh, rīcībā, ko jūs piedāvājat? Tālāk dalībvalstīm. valstīm tiek piešķirt eh, lielāka atbildība. Nu, mēs pastāvīgi sūdzējāmies par komisiju un arī dalībvalsts pastāvīgi sūdzēs par to, ka komisijai ir pārāk daudz pilnvaru, un šajā paziņojumā jūs minējāt, ka vairāk kompetenču tiks piešķirts dalībvalstīm. Es domāju, būs interesanti pavērot, vai dalībvalsts šo atbildību uzņemsies un attiecīgi rīkosies. Tālāk, kāda ir definīcija īstani aktīvam lauksaimniekam. Mums jau aktīvo lauksaimnieku bija grūti definēt, kur nu vēl īstani aktīvo lauksaimnieku. Vai dalībvalstīm tas būs jādara? Un dalībvalsts, kurām ir augsti maksājumi, es esmu pārliecināta, ka tās lasīs šo instrumentu, atradīs veidu, kā to, kā lūk, piešķīrumu sniegt aktīviem lauksaimniekam. Paldies! Savalos Santos kungs. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Patīkam redzēt, ka komisija ir apņēmusies veicināt lauksaimniecības eh, darbības daudzveidību, ņemot vērā to, ka tas ir svarīgi arī cikliskai ekonomikai, jeb aprits ekonomikai, ka jūs rūpēties par jaunatnes nodarbinātību, jo arī kopie lauksaimniecības politika jāpielāgo nākotnes izaicinājumiem. Bet daži jautājumi. Riska pārvaldība komisija ir jāspēj garantēt, ka to regulu dēļ, tās regulas dēļ, mm, lauksaimnieciskā ražošana nekļūst par uh, dzīvot nespējīgu. Un tad jābūt īsta uh, e, reālai nostājai, skaidrai nostājai par tiešmaksājumu līdzfinansēšanu. Taču pēdējā uh, versijā šiet tomēr nav skaidrs. Kāda ir jūsu nostāja par šo jautājumu? Runājot par lauku attīstību, mēs vēlamies, lai tur būtu papildināmība ar citām ēst politikām, lai izmantotu visu finansējumu. Mēs, jūs minējat reālo pārbaudas mehānismu, lai mm, redzētu, kā citas politikas ietekmē lauku sabiedrību. Kā jūsu skatījumā darbosies šis mehānisms? Liels paldies! Esmu priecīgs redzēt vēl daudzus cilvēkus šeit. Parasti nav tik kops apmeklējums, tad kaut kas no, nopietns notiek. Jūs minējāt, ka uh, griezt noteikšanas uh, <clears throat> iespēja jau tur ir minēta, saka Flangan kungs. Komisārs Kjelis jau bija minējis vairākas lietas, ko jūs pieminat, e, ģimenes saimniecība aizsargāšana, ekoloģija saimniekošana un tā tālāk. Kas tad uh, nacionālām valdībām traucēja īstenot š, šīs lieliskās iniciatīvas? Jo tādas uh, grāfistes, uh, kas ir no man vēlēšana apgabala, būtu dabūjis 28 vai pat vēl 31 eh, miljonu uh, eiro gadā vairāk, ja tās īstenotās prasa, bet kāpēc tās to nedarīja? Un tad līdz 2020. gadam būs tā, ka daži lauksaimnieki dabūs 700 eiro gadā par hektāru un citi tikai 160 ja nu būtu noticis tas, par ko jūs runājat, tad tā situācija neatkārtotos. Un tad tālāk, vai zaļināšanas maksājumi paliks pirmajā, pirmajā pīlārā un runājot par precizitāti, lasot dokumentus. Jūs šeit un ekonomikomitē minējāt ka maksājumi paliks tā kā ir, jo tie pamatojas uz zemes platību. Bet tā nav. Tā ir tikai tajās valstīs, kam ir standarta maksājumi, un īrijā tā nav. Īrijā tie pamatojas uz vēsturiskiem datiem, uz to, ko lauksaimnieki darīja pagātnē, līdz pat 20 gadu vecai pagātnē. Tātad tas, ko jūs sakāt, ir nepareizi. Tātad, vai zarināšanas maksājumi paliks pir, pirmajā pīlārā un kas nacionālajām valdībām Uh, neļaus uh, uh, sākt sacelšanos, sevišķi tad, ja jūs devā, dodat tam tādas iespējas, es jums varu apliecināt to priekšsēdētājs. Es nepiekrītu jums, ka mūsu telpa parasti ir tukša. Tā ir bijis tikai vienreiz, lūdzu, un nevis pāriniet, jā, aizskarot mūs. Paldies. Jā, komisāri, Findija. Paldies, priekšsēdētāji, saka Dorfmana kungs. Uh, komisāra kungs, ja mēs runājam par vienkāršošanu, eh, protams, mums ir kaut kas pilnīgi jauns jāizvēlas, jāizvēlas jaunas metodes, un ja tiek domāts arī par vides pasākumu modernizāciju, tas arī ir tikai apsveicami. Un jāsaka, ka es ar Dēsa kungu jau pirms gadiem septiņiem, ko līdzīgu piedāvāju, bet, nu, nekur tālu mēs toreiz netikām. Uh, Es ceru, ka runājot arī par dārzeņu un um, uh, augļu sektoru, ka šeit uh, atbalsta programmas uh, arī turpināsies. Bet ja mēs runājam par prēmijām pirmajā pilārā, jūs to vispār nepam, nepieminējāt un tagad tiek izmaksātas prēmijas arī Itālijā, manā dalību valstī prēmijas tiek aprēķināts balstoties uz tādu bāzi, kas tika izveidot pirms 17 gadiem. Nu, un tad pēc vēl desmit gadiem tiks izmaksātas prēmijas balstoties uz 27 gadus veciem aprēķiniem. Nu, tas pat tiešām nav normāli. Mums ir jādomā gan par konverģenci viens valsts iekšienē, kā arī starp, par konverģenci starp vairākām valstīm. Paldies! Tarant. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, saka Ferāna kungs. Pirms nedēļas komisāra kungs. Pirms nedēļas jūs man nosūtiet dokumentu, kur nebija punkta 4.2. Mēs saņēmām tikai šodien šo punktu 4.2. Savā ievadrunā jūs nerunājat par punktu 4.2 Un es domāju, no nu man viedokļa tas ir svarīgākais punkts, bet jūs nevēlēties par to runāt, jo tas ir vispolitiskākais punkts. Jūs vēlējāt šodien mums piedāvāt KLP uzlabojumu, attīstot, uh, lai, vietē, lai uz vietas uh, tiktu pielāgota situācija. Uh, migrantu plūsmai. Tas ir reāls skandārs tādu, kādu pa jūs mums piedāvājat. Tātad jūs vēlties, lai migranti aizstātu lauksemniekus. Turklāt jūs politika ir vērsta uz pašnāvību, jo šodien es varu sacīt, ka jūs esat pilnīgi pretējs tautas vēlmēm. Nē, mēs nevēlamies migrants un katrā ziņā, nekādā ziņā ne lauka apvidos. No ale sporo pracy mamy jeszcze w rolnictwie. Pan poseł Nekow. Vēl ar vienu daudz, kas ir darāms lauksaimniecības ziņā. Dāvā някой насока, които ще дадат. Komisāra kungs, es domāju, jūsu paziņojumā izskan vadlīnijas, kas la Eiropas lauksaimniekiem sniegs eh, manevru telpu, taču ir liels atšķirības starp dažādām dokumentu versijām. Jaunāk, eh, vecākā versijā bija minēts, ka KLP turp, turpinās samazinās atšķirības starp eh, maksājumiem starp dalībvalstīm, bet tagad tekstā ir minēts, ka KLP ir jāsamazina atšķirības starp dalībvalstīm attiecībā uz atbalstu tā nav tikai gramatiska nianse. Man uztrauc šīs izmaiņas. Es tiešām uzskatu, ka visiem lauksaimniekiem Eiropas Savienībā būtu jāsaņem līdzīgs finansējums, vienāds fi finansējums kā LP ietvaros. Mēs visi darbojamies vienotajā tirgu, uz mums attiec tie paši tiesību akti, un tad būtu negodīgi neatbalstīt tās dalībvalsts, kas pievienojas 2004., 2007., 2013. gada. Vai jūs, komisāra kungs, varat apsolīt, ka ieviesīsiet vienādas finanšu noteikumus visiem? Visā. Uh, Paldies, komisāra kungs, jūs teicāt, ka vēlaties izveidot jauna veida uh, lauksaimniecības politiku, nosakot mērķus un īstenošanu atstājot dalību valstu ziņā. Un iepriekš jūs atbildējāt, ka komisija alaži ir definējusi mērķus, un tad es tā ļoti uzmanīgi jūsos ieklausījos, un jūs teicāt tā, it kā institūcijas būtu definējušas mērķus un dalību valstis nebūtu tos sasnieguši, bet arī otrā pīlāra ietvaros dalību valstis pašas lēmīja par programmām. Pieminot eh, zaļināšanu, jā, tas ir tāds eh, liels plāns, dalību valstīm tas ir jāizteno, bet tās nav to varējušas paveikt. Mums ir visiem kopīgs problēmas, vides problēmas, klimata problēmas, biodaudzveidības problēmas, uh, insekti. Mums ir jāizstrādā tādi kopīgi pamatstandarti, nevar to visu atstāt dalību valstu ziņā. Uh, es eh, varētu stādīties priekšā, ka tas patiešām vainagosies panākumiem, ja būs ļoti tieši um, eh, šie mērķi definēti, un pēc tam notiks arī tāds veiksmīgs monitorings. Bet sākumā, nu, tādi uh, labi domāti plāni beigās ir cietuši neveiksmi. Paldies! Pan poseł Branan. Branan kungs. Paldies, priekšsēdētā. Man būtu jāsāk ar atvainošanos, komisārkungs. Es baidos, es e, atrād, mm, atnācu ar nokavēšanos un nebija, nedzirdēju jūsu runu, bet es biju divus stāvus e, augstāko sanāksmē e, lauku mežsaimniecības sanāksmē, kur mēs mēģinām kokus iestrādāt lauksaimniecībā. E, un eh, daudz vairāk eh, tieks eh, samazināts augstskapās gāzes piesārņojums, un tas ir labi nekā lauksanīcībā, un tas ir labi gan pārtiks ražošanā, gan vispār veselībā. Un šeit ir apkopojums, kā šī nozare nāk par labu Eiropas Savienībai, tur pār par 50 piemēriem un tāpēc man e, iepriecināja, kad mana asistenta, kas šeit bija jūsu uzrunas laikā, e, ka jūs sacījāt, ka Brisele vairs nediktēs e, zaļināšanas noteikumu apjomu. Un es ceru, ka mēs varēsim diskutēt, vai um, uh, lauku Eh, vai apiņi, kas ražo tradicionālajā fermā, ir labāk nekā par, eh, ne, par, par tiem, kas ir eh, ražoti lauksaimniecībā, kur arī koki tiek iestrādāti. Lielas paldies! Jūs bijāt šīs sanāksmes organizētājs Budaskungs lūdzu. Komisāra kungs, mēs augstu vērtējam jūsu sagatavoto dokumentu. Paldies par atbalstu lauksaimniekiem. Es ar lielu interesi klausījos jūs sacīto par tiešmaksājumiem. Jūs uzskatāt, ka tā ir gar, drošības garantija lauksaimniekiem, vai jūs varētu sniegt sīkāku informāciju par tiešmaksājumu linearitāti salīdzinot ar citiem maksājumiem. Es esmu ņēmis vērā jūsu atsauci, atsauci uz eh, Junkera plānu, katrā ziņā viņa centiens ievies godīgumu starp, eh, taisnīgumu starp ziemeļu dienvidu un austrumu eh, rietumu sadalījumu, un kopējai lauksaimniecības politikai, kā jūs teicāt, būtu jāsamazina atšķirības. Būtu jāsamazina vai tai ir jāsamazina, jo man tiešām uztrauc tiešmaksājuma lineārais raksturs. Uh, salīdzinot eh, Eiropas Savienības rietums un austrums, kaut arī tirgus ir identisks, tas ir tieši tas pats. Tāpēc, lai kādā veidā mēs raudzītos uz tiešmaksājumiem, uz uh, to ierobežojumu vai ne, ir svarīgi, lai lauksaimniekiem būtu tādi paši tiešmaksājumi, jo viņi darbojas tajā pašā kopīgajā tirgu. Paldies. Jeśli można, to ja mam takie pytania. Ja drīkst, es arī uzdošu vienu jautājumu, saka priekšsēdētāja kungs. Mums ir kopīgi mērķi, un dalību valstīm jābūt atbildīgām par to īstenošanu, arī attiecīga stratēģiju, lai to panāktu. Un komisijai tad vajadzētu šo stratēģiju apstiprināt, tai dot zaļo gaismu. Kādi kriteriji tad tiks izvēlēti? Vai tiks uh, dalību valstīm izklāstīts, kas ir jādara, kā šie plāni būtu jāsasniedz, lai būtu tāda arī vienota attieksme pret to visu? Protams, ka visu var vēl vairāk eh, attīstīt, eh, uzlabot, nopulēt, bet jautājums par eh, tirgus stabilizāciju ir ļoti aktuāls, kā arī lauksaimnieku ienākumu. Nu, par to arī noteikti varēja vairāk kaut ko pateikt. Vismaz es tā uzskatu. Neapšaubāmi. Tas viss ietekmē situāciju tirgū. Un es ceru, ka omnibus likumdošana varēs vienkāršot lauksābrieku dzīvi un darbu. Un ka šīs normas būs vienkāršāk īstenojams. Mēs esam runājuši par to, ka vēlamies efektīvu KLP, bet KLP nenozīmē tikai naudu. Bet kas notiks pēc tam, kad izstāsies Lielbritānija, kur mēs ņemsim trūkstošo naudu? Mums tad vajadzētu pateikt skaidru un gaišu lauksaimniekiem būs mazāk līdzekļu, vismaz nemaz nerunājot par jauniem pārbaudījumiem, kas attieksies arī uz kohēzijas politiku. Bet pēc bre Brexit notikšanas budžetā būs caurums, un mums tas būs jāizpilda. Tā tad nebarosim sevi ar ilūzijām. Lielbritānijas izstāšanās eh, nenozīmēs tikai līdzekļu trūkumu, tas nozīmēs vēl papildus problēmas. Es uzskatu, ka pēc Brexit eh, budžetā radušo caurumu varētu aizpildīt ar citu dalību valstu līdzekļiem. nevis no ES budžeta, bet no dalību valstu budžetiem veicot iemaksas KLP. Protams, ņemot vērā tikai šo caurumu, ko radīs Brexit. Jā, katrā ziņā ir jāsaglabā mūsu konkurētspēju. Mēs saprotam, ka um, bagātāks dalība valsts varētu maksāt vairāk nekā nabadzīgākas. Katrā ziņā mums ir jābūt vaisirdīgiem vienam pret otru. Vai jūs uzskatāt, ka padomē atvēlēs vairāk līdzekļu lauksainiecībai? Nu, nezinu, vai tas uh, mums izdosies. Paldies! Tagad uh, mums ir jāklausās atbildes uz šiem sarežģītiem jautājumiem. The floor is yours. Thank you. Thank you, Chairman. And thank you to, uh, all... Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem, kas uzdeva jautājumus. Es, kā komisārs, eh, nākot klajā ar šo paziņojumu, saprotu, uh, ka nevaru jums neko pateikt eh, par budžetu, jums ir jāgaida tad līdz nākamā gada mājām. Tā nu tas šobrīd ir. Es patiešām labprāt jums var eh, sniegt vairāk informācijas, bet nevaru to darīt. Daudzi patiešām uzdevu jautājumu, kas notiks pēc Brexit, eh, kas notiks ar budžetu. Priekšsēdētāji kungs, jūs arī uh, to jautājāt. Uh, 10-12 miljārdu gadā mazāk ņemot vērā uh, Lielbritānijas iemaksas uh, ap ES budžetā. Tas nozīmētu, ka dalība valstis varētu iemaksāt vairāk nekā viens procents no IKP, IKN. Uh, un eh, būs arī papildus izdevumi vēl eh, migrācijai un aizsardzībai. Nu, vajadzētu domāt arī par pašresursu piesaistīšanu, kā tas piedāvāts De Monti ziņojumā. Ja mums nebūs papildus resursu, nu tad ir jāsamazina izdevumi. Tā nu tas ir. Priekšsēdētāji kungs, es lauksaimniekiem to esmu atkārtojis arī viņu organizācijām, nu visiem, kas ir manī ieklausījušies, esmu to vairāku gadu garumā atkārtos. Tāda, lūk, ir realitāte. Ja ir mazāk naudas, tad varam izdot mazāk. Protams, ka budžets ir nepieciešams, KLP ir nepieciešams stabils budžets un pēdējo uh, sešu mēnešu laikā esmu jau ticies ar uh, vienu trešdaļu no dalību valstu premjeriem, lai par to runātu. Dekāstrokungs un citi pieminēja krīžu un risku menedžmentu. Tas ir svarīgs jautājums. Mums ir. Uh, jāizmanto omnibus regula, tur ļoti daudz labu priekšlikumu ir, kā uzlabot infrastruktūru, kā padarīt lauksaimniecību pievilcīgāku, jāņem vērā arī ražotāju organizāciju spēks. Uh, un pilnvaras uh, uh, neaizmirstot arī konkurētspējas likumdošanu. Protams, ir uh, jāpiedāvā arī vairāk manevrēšanas iespēja pašiem lauksaimniekiem, lai viņi varētu labāk reaģēt uz krīzēm. Un šie ir jautājumi, ko esat arī bieži vien risinājuši veiksmīgi, gribēju jums par to pateikties turpināsim iesākto, bet nu es nevaru jums tagad pateikt, kas notiks ar krīzes rezervi, es nezinu, vai būs kaut kādas krīzes, kas attieksies uz KLP, vai uh, būs budžeta pozīcija ārpus KLP krīzēm. Es nevaru tagad jums to pastāstīt, uh, un es arī nevaru prognozēt, kādas krīzes mums piemeklēs nākotnē. Tas, kas notika Itālijā, Portugālē, Spānijā, plūdi, Somijā, Baltijas valstīs, nu, ar to visu arī mums nācās tikt galā. Un ir labi, ka mēs varam izrādīt cits citam solidaritāti. Un jāsaka, ka laucinieki arī bieži vien ir ļoti solidāri. Mēs to pieredzējām Itālijā, redzot, kā tika sniegta palīdzība zemestrīces upuriem. Es nesen biju Portugālē, Un eh, tur divas dienas lija, nu tad eh, es, protams, nevaru ietekmēt laika apstākļus. Nu, varbūt, ka lietus nelija pilnīgi visos Portugāles reģionos, bet, protams, jā, neapšaubām tas tāds joks, bet neapšaubām Portugālē ir liels problēmas ar ilgstošiem sausuma periodiem, bet, nu, kad es tieši biju Portugālē, tad tur lija, tā tas vienkārši bija komentārs no zāles. Jūs teicāt, ka pusmē, pusgadu nav bijis lietas Portugālē, bet eh, es teicu, ka tur, kur es biju, lija tieši Portugālē. Jā, vienotais tirgu stratēģija uh, ir jābūt secīgumam, mums ir uh, patiešām jāparūpējas par vienotā tirgus labu funkcionalitāti, un KLP ir uh, jāpatur, mēs vēlamies to vienkāršot. Tālāk konverģence un budžets. Uh, ja mums ir vairāk līdzekļu, tad mēs varam vairāk arī darīt konverģences labā, un tas attiecas arī uz Portugāli. Dalību valstīm katrā ziņā būs jāpieņem lēmumi, ņemot vērā arī mūsu rīcībā esošo budžetu. Jā, nu, ja mums būs vairāk budžeta, es ar lielu prieku darīšu vairāk, bet es to nevaru ietekmēt. Un, protams, ka dalība valsts arī visas nav gatavs maksāt vairāk. Nu, kā tad panākt kaut kādu uh, konsensusu. Petro kungs runāja par jauno lauksaimnieku atbalstīšanu. Mēs vēlamies uh, piesaistīt vairāk jauniešu lauku reģionos, uh, lai būtu šī uh, paudžu maiņa, paudžu atjaunošanās un lai cilvēki, kas jau ir sasnieguši pensionāšanās vecumu, varētu arī doties pelnītā atpūtā, nevis uh, strādāt līdz pēdējiem elpas vilcienam. Es gribēju pieminēt, ka jaunā sistēma, ko daudz pieminēja, daudz arī ir noraizējušies, ļoti labi saprotu, kādēļ, jo ir daudzi, nu, varbūt ne akurāt šajā zālē, kas nav to līdz galam izpratuši. Uh, Saskaņā ar jauno sistēmu dalību valstis veiks uh, ex ante izvērtējumu, lai uh, novērtētu nospraustos mērķus un uh, izstrādātu stratēģiju to sasniegšanai. Priekšsēdētāji kungs, jūs vaicāt, kādi tad ir kritēriji? Kritērijos mēs runāsim par atsaistīto atbalstu, saistīto atbalstu investīcijām, vides investīcijām, un KLP plānu vajadzēs apstiprināt komisijai, kas izvērtēs, kā tas ir uh, saskaņojums ar um, ES un dalībvalstu mērķiem un vai ir garantēta saskaņotība tas uh, aizsargās kopīgo lauksaimniecības politikas sadaļu, un mēs patiešām vēlamies, lai arī lauksaimnieki aktīvāk piedalītos šīs politikas veidošanā un lai viņi būtu elastīgāki. Protams, arī dalību valstīs ir uh, jābūt šim subsidiaritātes principam, un kā uh, e, Magines skundze teica, ja dalību valstis uh, pašas izdara savu izvēli, tām ir kaut kas jādara arī. Uh, lai sasniegtu KLP mērķus. Protams, Vācijas situācija ir īpaši, jūs esat federāla valsts, 16 pavalstu, ir federālie ministri, un e, Šimita kungam, kas ir federālais ministrs, katru reizi vēl ir jātiek katru mēnesi ar 16, federāli, e, ar 16 pavalstu ministriem, un kā tad visus šos plānus saskaņot, nu, tas nav vienkārši darbs, tas ir cietsrieksts, bet, nu, tāda lūk ir. Uh, arī subsidiaritāte reģionālā līmenī, ko mēs varam redzēt Vācijā. Un, protams, ir jārunā arī par atbildības deleģēšanu. Nu, ne visās dalību valstīs situācija ir līdzīga kā Vācijā, bet ir arī vēl citas federālas valstis Eiropā. Ko darīsim ar zaļināšanu? Mēs vēlamies uh, darīt vairāk zaļināšanas vides uh, un klimata labā. Jāsaka, ka ir, piemēram, daudz prasību, kas tagad iekļautas zaļināšanas pīlārā, un ir arī daudz prasības, kas pārklājas. Noteikumi nav tik skaidri. Mēs vēlamies visu vienkāršot. Dalību valstis pašas noteiks uh, priekšnosacījumus, kādi, e, kurus visvienkāršāk būs izpildīt vietējiem zemniekiem, būs piemēram viena līmeņa prasības tiešmaksājumiem, būs vienots pārvaldības un kontrolas pasākumu uh, nolikums, tiks izmantoti arī uh, izmantots jaunās tehnoloģijas, satelītu dati tiks analizēti. Uh, Un tad eh, varbūt arī tik bieži inspektori nedosies uz lauksaimniecībām, eh, notiks šī uh, novērošana, satelīta novērošana, tādā veidā arī uh, laupot bailes lauksaimniekiem, kas uh, varbūt katru reizi tad nebūs spiesti baidīties no bargā inspektora. Mēs vēlamies, protams, arī izvairīties no e, pūliņu dubultošanas, pārklāšanās. Mēs vēlamies racionalizēt kontroles, samazināt inspekciju un kontroļu skaitu no 5 uz 1%, pateicoties jaunām satelīta tehnoloģijām. Mēs, protams, vēlamies arī vairāk darīt vīdes un klimata labā, īstenojot vietējā līmenī efektīvākus, mērķiecīgākus pasākumus. Mē, komisija ir jādod zaļā gaisma šīm dalību valstu piedāvātajām programmām. Un bieži vien ir pārmests, ka Briseles diktētās programmas uh, nenes cerētos augļus. Uh, Vides jomā mums tādēļ ir jādara vairāk, runājot gan par augseku, gan zaļināšanu, gan apstādījumiem. Uh, Bet, eh, protams, ir jānorisinās arī koordinācija ar dalību valstīm, un komisijai ir eh, šie plāni jāapstiprina. Es Kužmika kungs runāja par kohēzijas finansējumu pārnešanu uz lauksaimniecību. Uh, Jāsaka, šis jautājums mani pārsteidza kohēzijas politikai un lauksaimniecībai eh, aiziet lauvas tiesa e, es finansēm. Ja jūs vēlties ko tādu piedāvāt, nu lūdzu, lūdzu, dariet to. Bet es uzskatu, ka būs dalība valsts, kas visai skaļi pret to eh, protestēs godīga maksājuma sadalīšana. Flanagan kungs to pieminēja arī citi deputāti. Dokumentā tas jau ir minēts pašā sākumā. Šis ir budžeta jautājums, es tagad tiešā veidā skaitļus nevaru pieminēt, bet, nu, priekšstats jums ir arī domājot par maksājumu, maksā, par maksimālo maksājumu robežu noteikšanu. Tas ir eh, jālēma līdz likumdevējiem, vai tas notiks eh, tādā brīvprātīgā vai obligātā veidā. Uh, Un pēc tam, protams, izējot no pieejamā budžeta, varēsim arī domāt, ko darīt tālāk. Mēs, protams, vēlamies atbalstīt lauksaimniekus, nevis eh, nevēlamies, lai viņi visu laiku sūdzētos. Jūs pieminējāt, Hāzemkāpes kundze, arī dzīvnieku labturību. Mēs esam atzinoši, ka tas ir aktuāls jautājums, dokumentā tas ir pieminēts, tas jau ir patiešām liels progress un jādomā par risinājumiem. Delaei kundze. ES līmenī ir jānosprauž mērķi un komisijai ir jāapstiprina visi piedāvātie plāni. Nu, nē, mēs nerunājam par politikas renacionalizāciju. Gribu jums tikai vienkārši vēlreiz to apstiprināt. Jāra kungs, es jums piekrītu. Jā, nevajag varbūt visas direktīvas tur apkraut ar papildus prasībām, tās tā teikt apzeltīt, bet ir arī jāgarantē, lai tiktu izskausta daļa no šīs nevajadzīgās birokrātijas, kas ir uzkrauta zemnieku pleciem. Protams, komisārs var būt proaktīvāks šajā jomā. Uh, un to var darīt, lai eh, panāktu mūsu eh, mērķu sasniegšanu. Ko darīt ar nesasniegtiem mērķiem? Nu, ir jāpārskata arī sankciju sistēma, eh, varētu domāt arī par finansējumu ieturēšanu, un ja pēc konkrēta gadu skaita mērķi nav sasniegti, ir jāiz, jā, jāpārtrauc arī maksājumi līdz tam brīdim, kamēr valstis pasākumus un mērķus, par kuriem ir notikusi vienošanās, sasniegs, lai Eiropas nodokļu maksātāju nauda tiktu izmantota atbildīgi. Un tā arī dalība valstis uh, būs spiestas izdarīt to, kas tām ir jādara. Par migrāciju runājot, netiek pieprasīts automātiski vairāk līdzekļu migrācijas politikai, bet jāsaka, ka lauksaimniecība arī ir saistīta ar migrāciju, ar daudziem politiskajiem aspektiem. Un nav jau tā, ka lauksaimniecībai paredzētā nauda tagad tiešā veidā tiek uh, sūtīta dažādām programmām Āfrikā. Mēs varam izmantot svirošanas efektu, arī sadarbojoties ar EIB, izmantojot mūsu rīcībā esošās struktūras zināšanas, visu to arī varam pietiekam labi eksportēt uz Āfriku, viņiem tādā veidā palīdzot, lai viņi uz vietas varētu izskaust šīs problēmas. Un ja mēs ar to netiksim galā tagad, nākotnē šī problēma tikai samilzīs. Lauksaimniecība runājot eh, par migrācijas labāku pārvaldību īstenībā ir ļoti zemi novērtēta. Lauksaimniecība var būt ļoti svarīgs faktors, lai cilvēki paliktu uz vietas savā dzimtenē. Arī sievietes, it sevišķi jaunas sievietes, ir vairāk jāiesaista šajā darbā, viņām ir jāpalīdz, un mums ir jāpalīdz gan ES, gan arī Āfrikai, kad mēs uh, Eh, ļaujam cilvēkiem pašiem audzēt eh, savu pārtiku uz vietas, pabarot savu tautu, nu varbūt tad viņi arī negribēs doties prom. Mēs esam runājuši arī par jauniem piegādes modeļiem ar dalību valstīm un ir izstrādāti arī dalību valstīs attiecīgi ietvari. Dalību valstīm ir jāuzņemas atbildība par reģionos notiekošo un ja līdzekļi tiek pārvirzīti no viena pīlāra uz otru, nekādas milzīgas pārmaiņas tagad nav paredzētas, un ja šādas pārmaiņas naudas pārnese ir paredzēta, nu tad ir jāizprot, kādēļ tas notiek, vai klimata dēļ, vai kaut kādu lauksaimniecības politikas iemeslu dēļ. Uh, Eh, tas ir svarīgi, domājot arī par resursu apsaimniekošanu nākotnē. Agilērī, kungs, jūs uzdevāt jautājumus par subsidiaritāti un tirgu. Es ceru, ka jau iepriekšējās atbildes bija pietiekami izsmeļošas. Es te gribu to teikt par līdzfinansēšanu, bet priekšlikums ir ļoti uh, Eh, pretrunīgs runājot par pirmā pīlāra līdzfinansēšanu. Tas ir arī pārdomu dokumentā minēts, to ir uzsvērušas arī vairākas dalībvalstis. To nelēms dalību valstis. Ir jādomā, kā labāk finansēt KLP nākotnē un e, iepazīstoties ar mūsu e, sagatavotiem skaitļiem, ļoti labi var redzēt, kuri tad ir ieguvēji, kur varbūt nav tik lieli ieguvēji. E, Un, protams, ir jāizstrādā vēl papildus instrumenti, domājot par pārtikas ķēdi. Ir e, caurskatāmības trūkums, šad tad vērojams ir bijusi negodīga e, prakse izmantota tirgu, un tādēļ ir jāuzlabo arī regulējums. Es ceru, ka pēc 20 gadiem es varētu e, būt patiešām apmierināts ar paveikto. E, ņemot vērā to, kā šie instrumenti, kas domāti cīņai pret krīzi, ir sevi pierādījuši un atmaksājušies. Es esmu patiešām visai vienkārši runājot arī par budžetu. 38% no budžeta tā ir liela nasta. Neapšaubām man ir jādara, jāsadarbojas citos lauciņos arī ar citiem komisāriem, jo ir arī tādi uh, starpdisciplināri jautājumi, bet kas notiks arī ar šo budžeta caurumu, tad, kad Lielbritānija izstāsies? Jā, par to ir jādomā. Es gribēju arī pateikties uh, uh visiem, kas uzdeva tik lietpratīgs jautājums. Dantēna kungs, jūs arī uzdevāt jautājumu par uh, dažādām konsultācijām starp dažādiem um, komisijas dienestiem. Uh, Un e, mēs arī turpināsim sadarboties ar citām ģenerāla direkcijām komisijā, un jūs pats pieminējāt, ka mēs pietiekami daudz nerunājām par risku pārvaldību, krīžu e, pārvaldību. Jāsaka, 17. un 18. lapusē mēs to esam pietiekami labi uzsvēruši. Izlasot pieminētās lapus, jūs varēsiet pats par to labi pārliecināties. Un mēs noteikti varam turpināt to labo darbu, kas jau ir paveikts, balstoties uz omnibus regulu un izmantojot risku un krīžu pārvaldības instruments, kas jau ir mūsu rīcībā. Maginesas kundze jaunās piegādes sistēmas ir novatorisks modelis, tādā veidā arī dalību valstis varēs piedāvāt uh, Uh, konkrētus priekšlikumus, un um, tām pašām būs arī manevrēšanas iespējas, kā vislabāk sasniegt nospraustos ekoloģiskos mērķus. Es domāju, ka elastība ir jāsaglabā un Tad, kad dalība valstis būs sasnieguši nospraustos mērķus, kad tas viss tiks īstenots tādā praktiskā veidā, tad mēs arī labprāt uzklausīsim dažādus priekšlikumus. Tā ir tāda novatoriska pieeja. Ir jāizmanto paraugu prakse, kas ir gan ES, gan dalība valstīs pieejama. Protams, nevar šo universālo recepti piemērot visiem, bet reģionos ir jāskatās, kur kas ir vislabāk piemērots. Mēs eh, vēlamies arī paskatīties, ko dalību valstis varētu eh, paveikt vēl labāk. Ir labi, ka mēs daudzas programmas esam atkal uh, atgriezuši dalību valstīs, bet tie cilvēki, kas, piemēram, apstrādās zemi un tādā veidā uh, Eh, arī gūst lielāko daļu savu ienākumu, viņi ir mūsu prioritāte, nevis tie, kas eh, lauksaimniecību izmanto kā tādu blākus ienākumu avotu. Arī jaunieši ir mūsu prioritāte. Flēnegana kungs par augšējo griestu noteikšanu. Ja tā būs obligāta metode, Nu, līdz likumdevējiem par to būs e, jālēmj, nu, tad dalību valstīm būs arī jāatbilst šim normām, un komisijai vajadzēs parūpēties, skatīties, kā tas viss tiek e, īstenots, un uh, Dorfmana kungs un pārējie tur runāja arī par pilnvarām. Tas ir ļoti piņķerīgs jautājums, bet mēs ar to visu rūpīgi iepazīsimies, lai redzētu, ko ir iespējams paveikt, realizēt, lai būtu arī godīgāka maksājuma sadalīšana. Uh, Ražotāju organizācijas Dorfman kungs noteikti tās mums uh, sniedz daudz atbalsta, tāpat kā arī visi kooperatīvi, un mēs gribam uh, šīm organizācijām palīdzēt, lai tām būtu arī izdevīgākas sarunu vešanas pozīcijas. Jūs arī vēl viens kolēģis pieminēja godīgāku maksājumu sadalīšanu. Protams, mēs skatīsimies, kas ir iespējams, pateicoties likumdošanai, kā komisāra kolēģi, arī budžeta komisārs uh, to varēs. Uh, Īstenot es tagad pirms māja mēneša neko jums uh, nevaru detalizētāk pateikt, bet mēs gribam panākt, lai līdzekļi patiešām nonāk lauksaimnieku kabatās, nevis investoru kabatās. Lauksaimniekiem jābūt pirmajiem labuma guvējiem, arī tad, ja runājam par godīgu līdzekļu sadalīšanu. Jā, tagad ir tādas uz brīvprātīgumu balstītas schēmas, bet tās ir iespējams vēl izstrādāt tālāk. I'm actually disappointed that Mr. Ferrand is not. Jā, un diemžēl uh, Ferrands kungs šeit vairs nav. Kā es cenšos aizstāt cilvēkus, kas ir izdarījuši pašnāvību aizstāt ar migrantiem, nu, es pat vispār negribu atbildēt uz šādu jautājumu un izturos pret to tik nicīgi, cik tas eh, tāds komentārs ir pelnījis. Uh, Esmu eh, strādājis pie līdzekļu vākšanas, lai palīdzētu ģimenēm, kuru ģimenes loceklis šādi ir aizgājis, un man nevajag lasīt šādas te lekcijas par šiem jautājumiem. Mēs tam varam visi piekrist, vai ne? Mm, Jubiks kundze. Jūs jautājat par mērķiem un indikatoriem, kā tas darbosies. Nu, principā mēs to arī mēģinam pārbaudīt. Kā tad mēs vēlamies panākt uh, mērķus šajā jaunajā sistēmā? Mums ir jāskatās uz mērķa un veiktspējas indikatoriem. Uh, lai eh, nodrošinātu to, ka plāni, eh, kur, par kuriem vienojusies komisija dalībvalstīm, arī tiktu izpildīti. Mums jābūt noteiktiem kritērijiem, lai to visu varētu panākt. Nu, tā eh, ir darbs, kas ir procesā. Protams, ka tas viss apaugs ar detaļām, bet Jubiks kundze gribēja teikt, ka vidas NVO darbojas ļoti konstruktīvi, līdzīgi kā uh, lauksamnieku organizācijas, un pirmoreiz es redzu iespēju, ka mums ir vairāk sadarbības ar pieinteresētajām pusēm, gan lauksamniecības pusē, gan vidas pusē, un šķiet, ka uh, Vīdas NVO tagad atzīst, ka uh, lauksaimnieki ar kājām stāv cieši uz zemes, un uh, tāpēc uh, eh, viņi ar savām programmām var uh, palīdzēt uh, vīdei uh, šajā jomā. Un uh, galu galā viņi ir, tā teikt, uzraudzītāji uh, tam, lai varētu uh, sniegt un radīt šos ekosistēmas pakalpojumus. Uh, Nu, bet, protams, ka budžeta procesā viss tas ir uh, diezgan liels izaicinājums, lai to visu varētu sakārtot. Un visbeidzot, dāmas un kungi, es tiešām uzskatu, ka konverģences jautājums ir ļoti svarīgs. Tas ir grūts, tas nekad nav vienkārši, bet šeit mēs um, signalizējam, ka mēs progresīvi virzāmies. Uh, uz eh, maksājumu izlīdzināšanu eh, nākotnē. Ja mēs esam vienlīdzīgu dalībnieku savienība, tad mums šajā virzienā arī ir jāvirzās budžeta eh, process, protams, norādīs, kā mēs to darīsim nākamos septiņus gadus. Un ja jūs varat vairāk naudas no, no Bulgārijas vai jebkuras citas vietas vairāk, sagādāt uh, līdzekļus um, lauksaimniecībai, protams, kas ar mieru jūsu virzienā pavirzīties. Bet, protams, ka viss būs atkarīgs no daudzgad finanšu plāna, uh, no līdzlikumdevējiem. Tas nav vienkārši jautājums. Es nekad neesmu teicis, ka tas ir vienkārši jautājums. Tas ir politisks process, un, protams, tas prasīs politiskas debatas, un tad jau mēs redzēsim, kāda tā būs, un tās būs grūtas debatas, un cik tālu mēs vēl tiksim šajā jomā. Bet uh, KLP ietvaros ir ļoti svarīgi nodrošināt to, lai mums būtu tāds iznākums, kādu mēs eh, kopā vēlamies panākt. Dałby Bóg, aby była to solidna. Eh, liels paldies! Eh, es domāju, cerams, ka mums būs laba un atbilstoši finansēta KLP. Dāmas un kungi! komisārs eh, Hogans mums ir, eh, mums ir iepazīstinājis ar savu paziņojumu, un eh, tas, protams, ir politiski nozīmīgs. Mēs augsti vērtējam šo signālu un vēlamies pateikties, kā atradāt šovakar laiku mums, un paldies, ka paudāt savu viedokli un dalījāties ar mums domās. Uh, Mums, protams, būs tagad laiks iepazīties detalizētāk ar jūsu dokumentu. Protams, ka visiem ir dažādi jautājumi, šaubas un bāžas, jo mēs īsti nezinām, kāda būs nākotnes dinamika Eiropas Savienībā. Mēs īsti nezinām, vai mums izdosies šo likumdošanas priekšlikumu pieņemt līdz 2019. gada vēlēšanām un mēs e, tiešām e, piekrītam jūsu vēlmei e, saskaņot un veidot jau no KLP kopā ar citu komiteju deputātiem un dalību valstīm, un cerams, ka budžets būs tāds, kas dos lab, labumu gan vidē, gan lauksaimniecībai, jo nauda gal galā ir svarīga. Un tad, kad mm, mēs tiksimies ar budžetu komisāru, mums būs daudz laika uzdot uh, jautājumus, kas mūs interesē attiecībā uz budžetu. Nu, un jāraugās, vai mēs paspēsim norganizēt šādu tikšanos pirms Ziemassvētku pārtraukumu. Nākošā sanāksim pirmdien, pulksten 15. Vēlreiz paldies par ierašanos, uh, paldies uh, jūsu darbiniekiem un asistentiem. Un paldies arī mūsu viesiem un Kopako Žehu un citu institūciju pārstāvjiem. Liels paldies ar labvakar! Commission.